Chers collègues, euh, bonjour. Je vous... Dārgie kolēģi, labdien! Liekas, ka ļoti sen esam atvadījušies, bet tā jau tas nav tikai vasaras brīvdienas vien ir pagājušas. Un uh, ceru, ka atvaļinājumi visiem ir bijuši labi, lai arī varbūt daži no jums tos ir pavadījuši valstīs, kuras skar krīze, bet nu katrā gadījumā. Sāksim ar darba kārtības projektu pieņemšanu. Un no Dardena kunga mūsu uh, referenda es uh, uh, esmu saņēmusi lūgumu atlikt balsojumu par viņa dokumentu par Eiropas platformu pret nabadzību un a, sociālo izslēgtību. Tas būtu bijis devītais mūsu darba kārtības a, punkts. Es a, šo mm, lūgumu akceptēju. Un tas nozīmē, ka 14. punkts tiks eh, skatīts 9. oktobrī. Mēs eh, izskatīsim to pirmajā lasīmā šo jautājumu un pēc tam balsosim eh, vēlāk. Es domāju, ka tas ir nozīmīgi, jo tas ir Eiropas komisijas darba pamats un jāveido šī stratēģija 2020. gada mērķu sasniegšanai. Dažkārt mēs strādājam labāk, apvienojot mūsu visus spēkus, un es domāju, ka neviens neprotestē tādēļ lēmums ir pieņemts. Punkts numur divi. Nu, tas nav nekāds pārsteigums. Šī uh, sēde tiek straumēta. Lūdzu, nerādiet uh, grimases tad, kad runājiet. Nākošais darba kārtības punkts - priekšsēdētājs paziņojumi. Sekretārs ir uh, sagatavojis uzmetam dokumentam par nodarbinātību. Trešais paziņojums par FEM un parlamenta un padomes lēmumu mainīt mans nosaukto dokumentu. 12. jūlijā notika pēdējā sēde. Mēs uh, pieņēmām dokumentu, ko koordinātori mums piedāvāja, lai uh, izmantot vienkāršoto procedūru. Viedokļa apmaiņa par šo jautājumu nav uh, uh, bijuši, uh, nav bijušas iebildes, tas ir pieņemts. Uh, plenā, tiks uh, diskutēts plenārs sēdē otrajā uh, sesijā septembrī. Tas ir FEM komitejas lēmums, un tas būs normatīvais akts, par ko mēs runāsim. Nodarbinātības komiteju Polijas prezidentūra informē, ka a, bija a, šis priekšlikums, a, kas nāca no komisijas a, bloķēts, bet iespējams, ka tas tiks atcelts. A, Uh, oktobra beigās, un uh, Latvija ir iesaistīta šī jautājuma uh, risināšanā. Uh, Man liekas, ka vajadzētu saglabāt uh, šo uh, pieju. Nu, vienkārši mēs varētu pagarināt uh, FEM darbības aptvēram. Izskatot uh, nākošās uh, finanšu perspektīvas, mēs vienkārši pagarinām mehānismu, un es piedāvāju saglabāt līdzšanējo darba grafiku, nemainītu, kā ir piedāvāts. Bez tam nākošais jautājums. Gribētu informēt jūs par e, izmaiņām e, personālā šajā e, komitejā. Ērika dosies prom. Visiem būs ļoti žēl. Un es eh, jau no visiem gribu teikt, eh, ka jūsu darbs ir bijis ļoti vērtīgs. Mēs to ļoti augstu vērtējam. Un uh, eh, Viņa ir ļoti uh, profesionāla, strādā ļoti klusi un uh, efektīvi. Liels, liels paldies no, viens, no mums visiem! Es esmu pārliecināta, ka mēs uh, nu, noteikti arī uh, kādā citā reizē varēsim šādus pašus vārdus teikt. Bet, nu, gribu, gribu sveikt Severīnu Kajanu. Lūdzu, piecelieties, lai visi jūs varētu redzēt. Tas ir pirmais tests jums, nu, esiet laipni sveikta. Darba kārtība paredz trešajā punktā parlamentas nostājas uh, izskatīšana attiecībā uz uh, padomus grozīto 2012. gada budžeta projektu visām iedaļām. Pati esmu atzinumu sagatavojusi un gribu izteikt arī pāris uh, komentārus, nu tad, kad atradīšu mans dokumentus. Bon, je sais pas ma feuille. Ça y est, je l'ai retrouvé. Excusez-moi. Alors. Tātad. Runājot par budžetu, tāpat kā pagājuši gada, divi dokumenti, divi atzinumi. Pirmais atzinums un otrs par budžeta grozījumiem. Dažas grupas un īpaši tautas partija dažkārt uh, tikai vienu no dokumentam iesniedz grozījums, bet nu vajadzēja tā kā burstiski. To vajadzēja uh, gan tā kā atzinumam, gan arī uh, skaitļos izteikt to vēlreiz mainīt. Bet nu mēs mēģinam uzlabot. 22 grozījumi tika iesniegti, no tiem 10 Rodžers Helmers runājot par izdevumu efekti, efektivitāti, un es gribu teikt, ka dažus no tiem varēja atbalstīt. Tad nākošais trīs zaļo grozījumi par jauniešu nodarbinātību un par tehnisko atbalstu, kā, kā arī atbalstu sociālajiem partneriem, un to arī var atbalstīt Harkins konstitīvi grozījumi Liekas, ka nekāda problēma ar to nav, un um, tas ir par uh, FSE finansējumu atbalstu, bet to es neatbalstīšu, jo jūs zinat, kāda ir man pozīcija. GUE grupa ar tādu konstantu optimismu piedāvā dubultot uh, uh FSE summas, bet nu, man liekas, ka uh, tas nav īsti uh, noturams. Bulāna kungs uh, ir izteicis priekšlikumu, lai uh, vairāk līdzekļu uh, nonāktu uh, cilvēku īpašām vajadzībām labā, un es domāju, ka to mēs varam uh, atbalstīt. Vēl viens priekšlikums ir par līdzekļu konstantu izmantošanu. To nevar atbaldēt. Un pati arī esmu iesniegus divas grozījumus, lai integrētu ceturtā fóruma organizāciju uh, finansējumu progresu budžetā. Jūs zināt, ka mēs finansēsim trešo fórumu un tas ir tāds nākotnes projekts. Un nākošais. Uh, grozījums, lai atbalstītu darba inspekciju un cīnīties uh, pret uh, fiktīvām firmām, ir īpaši tādos lielos projektos, uh, pieņemot pagaidu darbiniekus ar tādiem noteikumiem, kurus es aprakstītu kā moderno verdzību. Uh, runa iet par dažādām valstīm, bet, nu, negribu, nav neka, praksa ir izplatīta, negribu saukt nevienu vārdā. Tad komisijas budžets, salīdzinot ar tiem iznājumiem, ko padome prasa, un mēģinām būt realisti, un es uh, neprasu paaugstināt to, ko prasa komisija, jo uh, diskusijās ar padomus nebūtu nekādas iespējas to panākt. 7 miljoni eiro trīs uh, progresa līnijām - nodarbinātība, darba apstākļi un sociālā aizsardzība, uh, kā arī iekļaušana. Tas ir, uh, tas atainojas Kingas uh, punkts ziņojumā par uh, finansējumu, un to padomu nav ievērojusi. Tautas partija uh, piedāvā dēlīniju un neusturēt sociālo ieslēgstību, un es piedāvāju tomēr palikt koherentiem un saglabāt šo līniju. Tāpat arī sociālā aizsardzība un iekļautība, tāpat kā citos jautājumos, es piedāvāju iekļaut uh, ceturtā fóruma finansējumu grozījumā, ko parakstīju kopā ar Frederiku Dardēnu, un tas jums ir pieejams. Tieši tāpat arī darba inspekcijas grozījumi. Mēs uh, piedāvājam spēcināt uh, šīs pozīcijas otrajā uh, progresa līnijā. Par tautas partijas grozījumiem, koordinātoru grozījumu, tie pārsvarā ir bijuši šoreiz, uh, ir prasība komisijas budžetu atjaunot, un tas atkārto arī manu pieprasījumu. Esmu iepriecināta par to. Un citi ir sarežģītāki, jo tie ir visu laiku pret administratīvo izdevumu pieaugumu. Un runājot par to, run, jāsaka, 20. jūlija Eiropadomas secinājumi parāda, ka uh, ir tāda apziņa, ka finansējums un saistības struktūra fondu izdošana ir jādod arī šis tehniskais atbalsts. 21. jūlija Eiropa padomu par to runā un secinājumi par to runā. Es neatbalstu visus secinājumus, bet tieši šis jautājums, kurā tiek runāts par to, ka jādod ir tehniskā palīdzība un arī administratīvais atbalsts. Tādēļ es negribu atbalstīt šos tautas partijas grozījumus. Tie ir tas, kas ir pretrunā ar citiem grozījumiem, un tie arī ir pretrunā ar šīs pašas grupas uh, grozījumiem. Tagad par pilotu projektiem. ir prasība uh, mainīt koordinātoru pieņemto viedokli, Bet nu bija pieņemts kompromiss par pilotprojektiem par jauniešiem un par darbinieku drošību. Vēl četri grozījumi. Horī un Kasler kungs tos iesniedza, viņš bija mūsu referents. Aktīvs novecošanas ziņojumā, divi grozījumi atsaukti un divos citos tiek prasīts fondu pieaugums, to fondu pieaugums, kas ir pieejami komunikācijai, komunikācijai šogad. Un bija nedaudz tādā, no pretrunā, no vienas puses tautas partija prasa dažas uh, posteņas svītrot administratīvos un uh, pieaugumu komunikācijas līnijā. Nu, man liekas, ka es varētu atturēties un varbūt, ka tautas partija varētu to pat atsaukt. Tagad par pilotu projektu, ko piedāvā Filips Bulens un Damjans Abats to uh, citā komisijā ir piedāvājis par uzņēmēju darbību un uh, inovācijām uh, Eiro vidusjūras projektos. ITF aģentūra. Es piedāvāju mutisku grozījumu jo arī kungu grozījumos, ja piekritīsiet, tad mēs uh, varēsim ITF proti uh, treniņu fonda līdzekļiem uh, būs vairāk līdzekļu. Tātad es gribētu jums piedāvāt uh, mutisku grozījumu, tā kā sākuma grozījums. Tātad ITF budžetu papildināt, lai Atbalst, <clears throat> atbalstīt partneru valstis uh, ap vidusjūru, lai veicinātu apmācību sistēmas uzlabošanu un sociālo dialogu. Es piedāvāju likt vēl klāt šī uh, grozījuma beigās sekojošo. Koma profesionālās apmācības sistēmas uzlabošanu un sociālā dialoga veidošanu, kā arī uzņēmēja darbības atbalstīšanu un inovācijas veicināšanu. Nu, tas ir mans priekšlikums. Par zaļo grozījumiem tos var atbalstīt. Tā ir jauniešu nodarbinātība, sociālo partneru atbalstība un tā tālāk. Goja divi grozījumi runā par budžeta pieaugumu, tas man neliekas realistiski, un es tos nevarēju uh, atbalstīt. Nu, atvainojiet, ka, bija, uh, ka uzstājos ilgi, bet man liekas, ka budžets ir ļoti nozīmīgs jautājums, un tādēļ sagaidīšu jūsu komentārus, un man gribētos uh, pārbaudīt ar jums kopā, lai arī mums mutiskais piedāvātais grozījums ar Filipa Bulāna uh, idejām, uh, ka tas varbūt varētu tikt atsaukts. Kas vēlas uzstāties? uzstāties. Monsieur Orī, Monsieur Sarkas. Orī kungs un pēc tam Sarkas kungs. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyjából... Paldies, priekšsēdētāji. Kopumā es piekrītu tam, ko jūs teicāt. Un neko arī īpaši nevēlos komentēt. Protams, ka nepiekrītu sekojošajam. Proti, ka dažās sadaļās uh, līdzekļi tiek palielināti, bet uh, citās samazināti. Runa ir par prioritātēm un preferencēm, un uh, ja runa ir par to, ka jāpanāk kompromiss, tad 19. Uh, jūnijā padome pieņēma lēmumu, kas varbūt bija mazliet pārsteidzīgs. Un šobrīd man šķiet, ka atšķirīgie komentāri tomēr ir tikuši visai veiksmīgi apvienoti, apkopoti kompromisā. Runājot par aktīvo novecošanu un šī tā gada pasākumiem, Tiem, protams, jāatvēl vairāk līdzekļu, bet uh, tas mums netraucēs balsot par uh, līdzekļu palielinājumu, par Bulāna kunga priekšlikumu. Šo ideju mēs atbalstām. Uh, bet mums nav bijis iespējas uh, debatēt par šo jautājumu, un būtu labi, ja mēs to atbalstītu. Ja tas neizdosies, tad vajadzētu turēties pie šīs idejas nākamajā budžeta gadā, un mums jācenšas atrast uh, kāda iespēja kā nu, atbalstīt šo ideju, sniedzot institucionālu palīdzību. Paldies par kompromisu priekšlikumiem, un par dažiem ir, groz, ir um, iebildes. Paldies! Nākamais runātājs. Es gribēju teikt, ka abos gadījumos mēs atbalstām jūsu pieeju priekšsēdētājs kundze un domājam, ka šobrīd ir tāds brīdis, kad ir jābūt konsekventam, ir jāveic, jāīsteno noteiktas aktivitātes, ņemot vērā to, kāds viedoklis ir padomē, Un parlamentam ir jādara, jāmudina dalībvalstis izmantot līdzekļus efektīvāk, bet jābūt arī realistiem un jāsaprot, kāda ir komisijas nostāja un padomēji jādara zināma mūsu pozīcija, kas balstās uz tehniskiem kritērijiem. Tāpēc mēs atbalstīsim jūsu priekšlikumu priekšēdētāju Harkins kundze. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es arī runāšu ārkārtīgi lakoniski. Jā, mēs arī varam piekrist šeit dzirdētajam. Sorry? Atvainošanu? Jā, vai? Uh, eh, não havia problema, podia ser. Eu podia falar depois. Paldies. Um, man, es varēju uzstāties arī vēlāk. Gribēju pateikt, ka mūsu piedāvātie priekšlikumi ņem vērā reālos apstākļus, un mēs tiešām to pieredzam mūsu valstī sociālo apstākļu pasliktināšanās, bezdarba pieaugums, dzīves apstākļu pasliktināšanās ir nepieciešams daudz aktīvāk strādāt sociālās jomas attīstībā. Un ņemot vērā budžeta skaitļus, mums tai pašā laikā ir jāskatās to, kas notiek dzīvē, kā palielinās nevienlīdzība, sāsinās sociālās problēmas arī manā valstī, starp citu. Tāpēc esam par to, lai sociālā joma saņemtu lielāku atbalstu, bet es arī saprotu mūsu priekšēdētājs nostāju sakot, ka ne viss ir reāli, ko mēs varētu vēlēties, ņemot vērā to, kas mums ir pieejams budžetā. Bet uh, ir jāņem vērā tiešām reālā situācija valstīs, cita starpā manā valstī. Thank you, Harkins kundze, paldies! Arī es runāšu ārkārtīgi lakoniski. Mēs varam atbalstīt abus dokumentus un arī atzinumu. Es vienkārši vēlējos pateikt par budžeta palielināšanu, bet es nepiekrītu Helmera kunga izvirzītajam grozījumam par to, ka krīze jau ir beigusies. Vēl bez tam mums ir problēmas arī par 17. grozījumu, kurā runa iet par novērtēšanu, par globalizācijas fonda izmantošanas programmu novērtēšanu. Un, eh, protams, kā mēs esam izvirzījuši arī savus grozējumus, es varu atbalstīt jūs iesniegto grozējumu un eh, runājot arī par citiem jautājumiem, mēs eh, vēlamies atbalstīt DB atjaunošanu un tomēr runājot par administratīvajām izma izmaksām, mēs nevaram piekrist to palielināšanu un tomēr mēs vēlētos palielināt budžetu strādājošo reaktivācijai, kur ir zaudējuši darbu. Uh, bien, alors, si a... Jā, labi, ja nav citu kolēģi, kas vēlas uzstāties, tad turpināsim ar ceturto darbu kārtības punktu, proti elektronisko balsošanu. Vai visiem ir kartiņas? Viss ir kārtībā, un tad mēs varētu balsot. Sākumā balsosim atzinumu. Par atzinumu. Norādīšu tikai to, ka piekto un sesto Helmer kunga grozījumus varu pieņemt. Ja, nu, tos vērtē tā kā kaut ko, kas uh, tiek pievienots, tātad lūdzu, ja jūs uh, sekosiet uh, manam priekšlikumam, tad, nu, tas tiek vērtēts kā kaut kas tāds, kas tiek pievienots. Jā, nu, neviens nav pret to. Tātad pirms pirmā paragrāfa grozījums viens Helmerkunga. Esmu pret, kas par? Pret, atturas, nav pieņemts. Pirmais paragrāfs, otrais grozījums Helmers, arī es esmu pret, kas par? Pret, noraidīts. Trešais grozījums Harkins kundze, kas par? pieņemts. Otrais grozījums, piektais, Helmerkungs esmu par, ja tas kā pie, uh, nesums ir kas par, pret, pieņemts. Ceturtais atkrīt, sastais varam pieņemt, ja tas ir kā pievienojums, kas var, pret, atturs, noraidīts. Septītais un devītais atkrīt. Astotais grozītājums Šorter Turunen, kas par pret atturas. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim arī, vai balsošanas ierīce strādā. Lūdzu, paņemiet visi kartiņas. Kam nav, jā, jums un jūs balsot par labi, lai viss ir nobalsojuši, beidzam balsot. Sarkaškungs. Tātad divi sociāldemokrāti par. Nu, sākam. Beidzam balsot. 17 par, 18 pret 1 atturs. Nav pieņemts, norādīts. Vienas balss vairākums. Stīven kungs, jūs slāgt par vēl, bet tas nebūtu mainījis neko. Desmitais grozījums, figureido un liarik. Es pret, kas par? Atturas pret, noraidīts. Nākošais. tieši par uh, skaitļiem. Nē, turpināsim gan vēl ar atzinumu. Alo, skuzīmā. Atvainojiet. Pēc otrā paragrāfa. Mutiskais uh, Turunenkondas grozījums jums tas ir uh, izdalīts. Esmu pati par, kas par? Pret atturs pieņemts. Trešais paragrāfs, 11. grozījums Helmers, Kas par? Pret. Vēlreiz pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot, visi varēja nobalsot. Tā tad 15 pār 23 pret Skaidri noraidīts. Uh, paragrāfs 3. Trešais paragrāfs, 12. grozījums zaļie, kas par pret atturas pieņemts. Nākošais 13. grozījums es par, kas par pret atturas noraidīts. Pēc 4. grozījuma 14. kas par pret atturas pieņemts. 15. esmu pat, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums 16. par pret atturas pieņemts. 17. grozījums Helmerkungs, kas par pret atturas pieņemts. 18. Helmerkungs eh, par pret pret noraidīts. 7. paragrāfs 19. grozījums Helmer grozījums es pret kas par pret atturas noraidīts. 20. grozījums Bizoto es pret kas par atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim šo grozījumu ļoti neveiksmīgs. Visi varēja uh, nobalsot. Uh, Beidzam balsot. 17 pret 17 nav pieņemts. 21. grozījums Helverku un grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Pēc tam 22. turunen kundas grozījums, kas par pret atturs atturas pieņemts. Tagad elektroniski balsosim par dokumentu kopumā. Sākam balsot. Visi varēja balsot. Lamberkons balso par. Beidzam balsot. 35 par, neviens nav pret, divi atturas. Mūsu atzinums ir pieņemts.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 Alors, euh, nous en venons à la partie la... Tā tad eh, nozīmīgākais uh, budžeta jautājuma kopums. Un sāksim ar uh, skaitļiem. 6, 6, 2, 7, kas par pret. Sāksim vēlreiz. 6, 6627 grozījums. Kas par? Mēs tagad balsojam par uh, cipriem. Pret. Atturas. Noraidīts. Komentāri atkrīt. Balsojam. 6632 skaitļi. Atjaunojam komisijas tekstu. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 6611. Eurī atkrīt. Grozījums 66, 12 skaitļi, kas par referents pret, referentē pret. Atsākšu vēl vienreiz. Kas par 66, 12 pret atturas noraidīts. 66, 34, kas par? Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Nē, es saku priekšstādātāji atvainot pieņemts. 66, 35, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 66, 13. Saucēju no zāles pārbaudīsim 6635 grozījumu, jeb 6635. Tout le monde a pu voter. Madame Regner vote en faveur. Le vote est clos. 22 pour. Beidzam. 22 par. 16 pret pieņemts. 66, 13, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 66, 36 par pret atturas pieņemts. 66, 37 par pret atturas pieņemts. 66, 38 par pret atturas pieņemts. 66, 14 par pret atturas pieņemts. Norādīts 66, 59 par pret atturas pieņemts. 66, 39 par pret atturas pieņemts pieņemts 66, 74 par pret atturas norādīts 66, 65 par pret atturas pieņemts 66, 63 par. Donc l'amendement Tātad 66, 63 ar mutisko grozījumu uh, naudas palielināšanai. Kas par? Pret atturas pieņemts. Grozījums 66, 21 un 66, 40 ir identiski, bet atkrīt. Jo grozījām, pa, jo nobalsojam par 66, 63, balsojam tur tālāk. 66, 22 Tikai piezīmes. Tātad par piezīmēm. Kas par piezīmēm? Par ISF. E Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 6603. Ørī un 6641 peres ir uh, identiski. Balsojam kopā, kas par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tāpat uh, 6615 un 66. 66,42 par pret atturs pieņemts. 66,75 figurēdo par pret atturs noraidīts. 66, 16, 66, 43 identiski balsēm kopā par pret atturas pieņemts 66, 62 un 66, 04 Tātad balsojums 66, 62 par pret atturas pieņemts, 66.04 atkrīt. Balsojam par grozījumu. Komentāri par oiras 66.23. des amendements aux remarques. Ar grozījumiem par piezīmēm. Tātad, kas par šīm piezīmēm? Pret atturas. Laiks, ka pieņemts. 66, 64 par. Pret atturas. Pieņemts. 6605. Un tam nāk vēl klāt. tam pievieno aktīvo novecošanās daļu, kas par pret atturas pārbaudīsim. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 21 par 14, 15 pret, 2 atturas pieņemts. 66, 07 atsaukts. 66, 24 par pretatturas pieņemts. 6, 6, 28. Jābalso par rezervi. Referenti pret kas par? Pret atturas pieņemts Liekas pieņemt. Bet nu pārbaudīsim. Elektroniski pārbaudam. Viss nobalsoja. Beidzam balsot. 20 pār 15 pret. Pieņemts. Balsojam par komentāriem ar mutisko grozījumu, kas par šiem komentāriem pret Nav īsti skaidrs, kas par. Pret. Atturas. Komentāri nav pieņemti. Grozījums ir 629 atsaukts. Balsojam par A kompromisu. Sākumā par skaitļiem, kas par skaitļiem, par pret at, pieņemts, par komentāriem, kas par komentāriem, par pret atturas pieņemts. Grozījums 66.30 atkrīt. Kompromiss B, kas par skaitļiem pret atturas pieņemts, kas par komentāriem par pret atturas pieņemts. Grozījums 66.31 atkrīt. Balsojums 66.17, referente par, kas par, pret atturas pieņemts. 66, 73 atkrīt, 66, 25 atkrīt, sež... bet mums jābalso par piezīmēm par 66, 25, kas par, kas par piezīmēm tur un negrozījums, tas ir pret, atturas, pieņemts. 66, 67 atkrīt, 66,46 atsaukts, 66,18 ūrī. Referenti par kas par, pret atturas pieņemts, 66,71 par, pret atturas noraidīts, 66,26 Un vot līdz. Balsojam par skaitļiem, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Par komentāriem, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Tagad turpināsim. O, 6666. 72, kas par pret atturas pieņemts. Donc le 6666, 69 atkrīt skaitļos, bet jābalso par komentāriem. Kas par komentāriem? 66, 69 par, pret, atturas pieņemts. 66, 20 atkrīt, tāpat 66, 48, balsojam 66, 49 par, pret atturas pieņemts. 66, 60 par, pret atturas pieņemts. 66, 61 par, pret atturas pieņemts. 66, 50 par, pret atturas pieņemts. 6608, 6651 kopā balsojam, kas par pret atturs pieņemts. 6670 skaitļi, kas par pret atturs noraidīts. Komentāri atkrīt. Nākošais grozījums 6600. Apstiprinājumu kopā ar kompromisu A Tieši tāpat 66.01 ar kompromisu B bija nobalsots, 66.09, 66.53. Bet atgriežamies pie 66.01, tas atkrīt, jo nobalsojam par kompromisu B. Tagad balsojam par diviem identiskiem grozījumiem 66.09, 66.53, kas par, pret atturas pieņemts. 66.54 par pret atturas pieņemts, 66,58 par pret atturas pieņemts, 66,55 par pret atturas pieņemts, 66,02 par skaitļiem, kas par pret atturas pieņemts, par piezīmi ar mutisko grozījumu, kādu jums piedāvāju, lai ietvertu Bulonkunga. Mm, Uh, piezīmes par uh, uzņēmēju darbību un inovācijām, kas par pret atturas pieņemts. 66, 56 uh, atsaukts, 66, 57 par pret atturas pieņemts. 66, 10, 66, 52 balsojumu kopā, kas par pret atturas pieņemts Pieņemts. Esam uh, nobalsojuši par visiem uh, skaitļiem, nav noslēdzošām balsojumu. Tagad turpināsim ar nākošo darba kārtības punktu, un tādēļ mēs varētu balsot blokā par uh, globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu. 1, 2, 3, 4 četri gadījumi Nīrlandē. Nīderlandē vai neviens nav pret, tātad balsojam blokā visus četrus šos dokumentus, kas par, pret, atturas, visi pieņemti, praktiski vienbalsīgi. Nu, daži atturējās, tātad paldies, un uh, tagad uh, sēdi turpinās uh, uh, mūsu pirmā vice priekšsēdētāja. Nu. Uh, Dardēna kunga ziņojums ir atlikts līdz oktobra, līdz 6. oktobra sēdēji, bet uh, mums būs viedokļa apmaiņa par kompromisiem. Lielākā problēma patiesībā ir tā, ka kompromisi nav angļu valodā, līdz ar to daudz kolēģi un daudzas politiskās grupas nav spējusi ar tiem iepazīties, un politiskajām grupām ir problēmas par to, vai balsošana par šiem kompromisiem būs adekvāta. Un es ceru, ka Dardēna kungs to ņems vērā, tā tad mēs esam atlikuši šo izskatīšanu. Līdz ar to mēs. Uh, Eh, varam runāt par to, ko Dardēna kungs eh, vēlētos pateikt par šiem kompromisiem, bet balsošanu mēs atliekam. Merci, Madame la Présidente. Paldies, eh, priekšsēdētājs Konze. No sākumā pakavēšos pie šī laika un procedūras jautājuma. Paldies arī uh, ka komiteja akceptē šo ziņojumu, jo es domāju, ka tas uh, nāks par labu dokumentam kopumā. Mums ir atšķirīgi, teiksim, viedokļi un, protams, arī tulkošanas aspekts, lai visi varētu analizēt un diskutēt šos kompromisus. Mēs uh, gribējām bāt tādu uh, realistisku pieeju proti tādu, kas ļauta mm, komitejā pieņemt dokumentu oktobra sākumā. Tas ir um, ziņojuma projekts. Balsojums plenārsēdē ir atlikts līdz novembrim. Tas nozīmē, ka pēc uh, pirmās uh, Krakovas uh, platformas darba tā būs 17. Uh, oktobrī. Bet, nu, šo dokumentu var pieņemt Nu, tas par um, laika grafiku un procedūru, bet es domāju, ka jādod ir tāds skaidrs uh, signāls uh, parlamentam. Un, uh, protams, ka mm, globālā krīze, kur, ar kuru saskaramies, nosaka arī to, ka šis ziņojums ļoti skaidri vēlreiz uzsver, ka nabadzība nedrīkst uh, palikt otrajā plānā aiz budžeta. Um, atvesļošanas pasākumiem. Un um, šie mērķi jāskata paralēli. Ir ļoti nozīmīgi, ka dažādās tēmas, kuras šajā komitejā jau ir skatītas uh, specifiskos uh, ziņojumos, tiktu atkal uh, pieminētas uh, šajā ziņojumā par cīņu pret nabazību un uh, atbilstošo uh, platformu. Tā tad ir uh, nepieciešams, lai šis ziņojums būtu mm, ar tādu lielāku vērtību. Tātad tas ir vidējā un ilgtermiņā domāts, nu vismaz līdz 2020. gadam, un man liekas, ka var integrēt arī tos mērķus, kādi kuri dodas eh, nu, nedaudz pat tālāk nekā tie, eh, kas ir specifiskajos eh, ziņojumos um, uzsvērti. Un es tūlīt arī vēlreiz par to gribētu runāt. Un ja mēs nevarētu tādu papildu soli spērt, tad varbūt, ka mēs paši un arī visi novērotāji būtu vīlušies, kā arī Eiropas pilsoņi. Tā, nu, ļoti prop faktiski 396 grozījumi tika iesniegt. Nu, tas ir daudz. Tas parāda, cik liela ir ieinteresītība par šo uh, ziņojumu. Mēs uh, šo uh, kompromisus as, ap, uh, esam veidojuši tā, ka ir aptuveni 45 uh, kompromisi par 230 grozījumiem. Uh, bet paliek uh, vēl 160, 170 grozījumi, kas nav ietverti kompromisos. Uh, Bet nu vismaz varam tā labāk strukturēt šo ziņojumu un šos grozījumus. Lielākā daļa šajos kompromisos ir tāds plašs konsens, it īpaši par darba apstākļiem par uh, vecākiem cilvēkiem, jauniem cilvēkiem, uh, invalīdiem, bērniem, vīriešiem, sievietēm, uh, bezpajumtniekiem un citas organizācijas, kas iesaistās nacionālajā budžeti, apkarojot uh, nabadzību, pamatiesības, izglītība, apmācība, uh, dzīves vietas, nu viss Un tātad šajās sēdēs esam jau bieži runājuši ar ēnu referentiem. Es domāju, ka ir arī tādi nu, sarežģītāki temati, par tiem jau tika runāts grozījuma iesniegšanas brīdī, ka mēs varēsim vienoties un ceru, ka tas tā būs un atgādinu. Ašu, atgādināšu, kas jau tika izdarīts un un varbūt arī nu, tādi pāris uh, papildu punktu minimālie ienākumi, bet šeit ir atšķirīgi viedokļi. Un bija konsultācijas uh, par iniciatīvām, par likumdošanas iniciatīvām. Mēģināt tādu elementi atrast, lai varētu virzīties uz, pie, uz priekšu, kā arī juridiskie ietvari. Es a, atgādinu arī ietvaru direktīru a, pret diskriminācijas a, direktīva, trešo valstu nodarbināto nosau, nosūtīšanas jautājumu un visi citi, un saiknes starp ekonomiku, nabadzību, ekonomisko pārvaldību un daudziem citiem jautājumiem. Es domāju, ka šeit vajadzētu mm, redakciju vēl no tā. Uh, precīzāk izskatīt, lai visi eh, temati tiktu uh, pieminēti. Bet, nu, manuprāt, pieeja ir konstruktīva un liels paldies! Thank you. Uh, any other speakers? Paldies! Vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties uh, par Dardēna kunga ziņojumu? Ja nē, o, nē, ir gan figurēdas kundze. Sim, ehm, muito obrigada, senhora Presidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dardēna kunga ziņojums un viņa tikko teiktais, un arī viņa palīgi un visi, kas viņu atbalsta, mēģina eh, veidot savu veidu pozitīvu skatījumu šo ārkārtīgi svarīgo tēmu. Tātad. Uh, Viņi mēģina rast kopsaucēju starp dažādajiem viedokļiem, kas ir pārstāvēti mūsu komitejā. Un balstoties uz šādiem apsvērumiem, mēs arī saprotam, ka balsojums ir atliks līdz 6. oktobrim, jo šobrīd ir ārkārtīgi daudzas grupas, kuras ir vēlējušās to. Tikai viens no iemesliem ir tulkojuma problēma, bet patiesībā lielākā problēma ir panākt kompromisus. Kompromis ir ārkārtīgi daudz, un Dardēna kungs, kā jau es teicu, mēģinās rast kopsaucēju. Tas nav viegli, bet cerēsim, ka viņam izdosies. Arī es esmu iesniegusi vairākus grozējumus, un es esmu uzsvērusi, ka eksistē atšķirīgi viedokļi gan Eiropas Savienībā, gan arī dažādās politiskajās grupās. Dardēna kunga teiktais un varbūt arī sasniegtais rezultāts pierāda, ka Eiropā nabadzība pieaug un atšķirības starp bagātajiem un nabadzīgajiem palielinās. Bet eh, varbūt nerunāsim tik daudz par šīm problēmām, jautājums jau ir par attieksmi. Mums ir jārunā par to, kā izvairīties no nabadzības palielināšanās un izplatības Eiropas Savienībā. Un arī Eiropas parlamentā, kā jau jūs visi ziniet, ir atšķirīgi viedokļi par to, ko darīt, kā un kāpēc. Ir pilnīgi skaidrs, ka balsojums būs smags, vismaz pilnīgi noteikti par lielu daļu no grozījumiem. Uh, vienotības nebūs. Un ļoti iespējams, ka lielai daļai kompromisu arī nebūs vienota viedokļa. Kompromisos parasti tiek apkopots vairākuma viedoklis, bet, kā jau es teicu, es domāju, ka balsojums būs smags. Nabadzības iemesli, nabadzības kodols netiks risināts, netiks uh, novērsts, ja mēs nedarbosimies aktīvi. Kā jau es teicu, nevienlīdzība Eiropas Savienībā palielinās un nabadzība izplatās. Un uh, Tās ir sekas gan darba vietu samazināšanai, gan arī ekonomiskajai krīzē, un šobrīd upuru šīm abām problēmām ir ārkārtīgi daudz. Patiesībā šobrīd mēs jau vairs nevaram runāt par labklājības Eiropu, par labklājības valstīm. Arvien vairāk cilvēku ir pakļauti nabadzībai un sociālajai atstumtībai. Šobrīd tas jau ir neciešami. Uh, Es uzskatu, ka arī šis atzinums neatrisinās problēmas ar nabadzību, un tomēr mums par to ir jādiskutē un jābalso. Es uzskatu, ka nabadzību var atrisināt ar citu politiku, un mēs to neizdarīsim nobalsojot par šo, balso, nobalsojot par šo atzinumu. Protams, ka mums ir pozitīvi jāvērtē kolēģi paveiktais, taču no otras puses mēs aktīvi kritizēsim konkrētus politiskus virzienus, kurus joprojām vēlas īstenot Eiropa, jo tas eh, joprojām veicina nabadzības izplatību. Nākamais runātājs. Delī kundze, paldies referentam, kas ir eh, pierādījis, ka ir ļoti veiksmīgi strādājis arī ar ēnu referentiem, bet man ir ļoti žēl, ka neskatoties uz steidzamību Balsojums par šo um, ziņojumu nenotiek tikai tādēļ, ka bija, nu, diemžēl šī tulkojuma problēma. Domāju, ka šodien ir brīdis, kad uh, Eiropas parlamentam jāatcerās, uh, kāda tam ir loma notiks pirmā konference, kas drīz tiks atklāta, un tas būs 16. oktobrī, un Eiropas parlamentam būtu vajadzējis uzreiz dot tādu ļoti spēcīgu signālu, tādēļ, ka, nu, īsti nezinu, kurā sesijā pēc pirmās šīs konferences parlaments ziņojums vēl nebūs pieņemts. Nu, ļoti žēl. Tagad par ziņojumu pašu. Man liekas, ka tas ir ļoti labs. Es domāju, ka šis nabadzības jautājums aicina visas valsts un arī komisiju saprast to, ka ekonomiskā krīze un sociālā krīze uzliek mums pienākumu, pienākumu par atbildību, atbildību aizstāvēt visvājākos mūsu vidū, lai tie netiktu izslēgt no mūsu sabiedrības. Un ka nabadzīgiem vienkārši nevar, kā, lai, kā norādīt, ka viņi ir tāda tā kā palīga situācijā esoši. Ir jāsaglabā cilvēks kā cieņa, ir nepieciešams ļoti um, skaidrs uh, norādījums, uh, ka viņiem ir tiesības uz um, dzīves vietu, darbu. Um, pakalpojumiem. Tas ir uh, veids, kā mēs redzam Eiropu, kā mēs redzam sociālo Eiropu, kā vēlamies to veidot. Un es domāju, ka šis ziņojums būs pirmais šī ziņojuma, uh, šī parlamenta solis, lai veidotu tieši šādu Eiropu. Paldies! Es tikai vēlētos no savas puses pateikt, es esmu Alda grupas ēnu referente. Es vēlētos pateikties par sadarbību, kas ir bijusi šajā parlamentā šā ziņojuma sagatavošanā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šo ziņojumu izveidotu adekvātu un pareizi. Un, protams, ka kompromisa izveidošana, apkopojot dažādos viedokļus, būs grūta. Mēs vēlamies apkarot nabadzību, mēs vēlamies apkarot bezdarbu un uh, to, ka cilvēkiem nav kur dzīvot, mēs runājām par nabadzības apkarošanas un cīņas pret nabadzību dienu, un mums vajadzētu vienoties par to, ko darīt un kā. Taču ēnu referenta sēdē mēs runājām par to, ka nabadzību, par nabadzību ir jārunā Eiropas Savienības līmenī, un šobrīd tas netiek pienācīgi novērtēts. Tātad mēs, run, mēs norun, nolēmām, ka 16. oktobrī būs nabadzības apkarošanas diena. Nezinu, kā būs ar uh, decembri. Iespējams, ka tas būs oktobra otrajā sesijā vai novembra sesijā mēs balsosim par šo ziņojumu, bet eh, jūsu ziņojums eh, būs samērā ilgi parlamenta darba kārtībā un izskatīšanā. Varbūt eh, pāris komentāru, kurus mēs diskutējām ēnu referenta sēdē. Es nepiekrītu figurēidas kundas teiktajam, ka kompromisi par uh, E, taupības pasākumiem ir neadekvāti. Protams, ka mēs nerunājam par to, kā mums vajadzētu šos e, taupības pasākums kritizēt. Taupības pasākums šobrīd visā Eiropā jau ir realitāte. Un runājot par kompromisu LL, tad atcerēsimies, ka tās ir ne tikai sievietes, kurām būtu jāuzņemās atbildība par šo situāciju, bet uh, arī vīriešiem ir jāuzņemās atbildība, īpaši, ja viņi ir vecāku lomā. Vēl bez tam par kompromisu NN un es nezinu, vai mēs to varēsim pieņemt vai nē, bet es vēlētos, lai mēs, runā, lai mēs balsotu vēl par vienu aspektu. Iespējams, ka jūs tam varēsiet piekrist, Dardēna kungs. Tātad vēl par pārtikas izdalīšanu. Es domāju, ka par to vajadzētu runāt detalizētāk brīdī, kad būs pieejams tulkojums angļu valodā. Protams, ka mums tas ir bijis grūti tiem, kuri runā tikai angļu valodā, tā tad mani palīgi iztulkoja šos dokumentus, bet uh, kamēr visiem nav šis tulkojums, mēs nevaram runāt par, di, par niansēm un iespējams, ka katra asistents būs konkrēto dokumentu iztulkojuši drusku savādāk un viens vārds var izveidot viedokļu atšķirības. Runājot par finansējumu, atkal šeit bija viedokļu atšķirība un alda ir problēmas. Protams, ka diskutējot par ietvar direktīvu ir svarīgi atcerēties to, I'm thinking... Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs nepieprasītu ietvaru direktīvu, un mums nevajadzētu šeit padoties spiedienam, un es ceru, ka jūs varētu mūs atbalstīt. Runājot par likumdošanas iniciatīvu minimālajiem ieņēmumiem, tāda dalība valsts jau to ir diskutējusi, un arī brīdī, kad tika izskatīts figureido kundzes ziņojums, par to runājām. Mēs varbūt varētu veicināt parauga prakses apkā, apmaiņu, bet, ja mēs runājam par likumdošanas priekšlikumiem, minimālajai algai, minimālajiem ieņēmumiem, tad dažādām politiskajām grupām diez vai būs iespējams to atbalstīt. Katrā ziņā mana politiskā grupa atbalsta jūsu darbu. Un, protams, ka par nabadzību ir jārunā daudz plašāk Eiropas līmenī, un jūsu ziņojums, es uzskatu, būs sava veida ceļa stabiņš, kas iezīmēs ceļu, kā Eiropas parlamentam rīkoties nākotnē nabadzības apkarošanai. Nākamais brīdī, kad mums būs pieejami visi tulkojumi visās valodās, liela daļa deputātu varēs diskusijās piedalīties jau aktīvāk. Bet, Dardēna kungs, es vēlētos no sirds pateikties par jūsu paveikto, par jūsu izrādīto vēlmi sadarboties ar visām politiskajām grupām, runāt ar ēnu referentiem. Jūsu darbs ir tikai uzteicams un mums ir bijusi lieliska sadarbība. Paldies! Ja neviens no deputātiem vairāk nevēlas izteikties, Tad es dodu vārdu Dardēna kungam, lai apkopotu to, kas šeit izskanēja. Merci. Merci pour... Paldies, paldies par um, teiktiem vārdiem. Es domāju, ka apstākļi ir jau radīti, lai šis ziņojums būtu tāds ļoti spēcīgs. Un ja tas būtu bijis pieņemts pirms 17. oktobra, tas būtu bijis labāk. Bet es domāju, ka ir ļoti būtiski, lai tas jau komitejā tiktu pieņemts, jo arī tas jau ir spēcīgs, teiksim, signāls. Viss ir atkarīgs no satura, bet es domāju, ka ir tāda nu, izteikta vēlme virzīties uz priekšu, un tas ir nepieciešams cīnīties pret nabadzību, ir nepieciešams tieši tā kā runātāji uzsver atjaunot šo cieņu. Pēc divām nedēļām mums būs tulkojums pieejams franču, angļu valodās varēsim strādāt, lai uh, iekļautos uh, piedāvātajos termiņos. Paldies! Thank you very much. And... Paldies! Un tagad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tātad mēs izskatīsim šo jautājumu plenārsēdē, redzēsim, kad, bet 6. oktobrī ir balsojums šajā komitejā. Nākamais darba kārtības punkts ir Eiropas stratēģija drošības un veselības aizsardzībai darbā laika posmam no 7. līdz 12. gadam termiņu vidusposmu pārskatīšanai un dod vārdu Delīkundzei. Lūdzu! Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi. Veselības aizsardzība ir pamatiesības. Visiem Eiropas pilsoņiem ir eh, arī šī, eh, šis pakalpojums pieņemams. Ir eh, nepieciešams, lai mēs runātu arī par cīņu, par pieejamību. Mums jāatgādina un ir patiesi īstais laiks, lai mēs uzlabotu uh, darba kvalitāti un arī uh, veselības aizsardzības uh, apstākļus darbā. Uh, mēs piedzīvojam ekonomiskās krīzes, uh, spiedienu, arī sociālo krīzi, un uh, tajā pašā laikā ļoti skaidri jāpasaka pietiek ciešanām darbā. Ja mēs paraugamies uz um, darba apstākļiem pat labam, tad redzam, ka pieaug hronisko uh, problēmu skaits saistīts ar uh, darbu. Arī psihosociālie uh, riski pieaug, piemēram, stresa vai arī uh, uzmākšanās skatījumi pieaug, skaits pieaug. Uh, nu, Arī atstumšana, uh, apmelošana un citi fenomeni ir sastopami. Es domāju um, par um, tiem daudzajiem darbiniekiem, kas uh, piedzīvo izolāciju, vientulību, kas ir uh, kas sastopas ar sarežģītiem apstākļiem, un uh, viņu darba apstākļi ātri pasliktinās un darba attiecības pasliktinās, un bija dažkārt cilvēki pat um, izdara pašnāvību viņu darba vietās, un tas iespaido viņu uh, kolēģis, bet arī, protams, ģimenes. Es domāju arī uh, uh, par vēzi uh, un uh, tas arī ir saistīts ar darba apstākļiem dažkārt. 168 tūkstoši Eiropas pilsoņu, uh, 168 tūkstoši cilvēku mirst uh, no uh, gadījumi, kas ir saistīti ar uh, darba apstākļiem. Nu, jāatcerās, piemēram, arī uh, tādi neveiksmīgi uh, stratēģijas īstenojumi, bet mums ir uh, um, jāvirsās uz priekšu mūsu stratēģija 2007. 2012. gadam. Un uh, vidustermiņa pārskatīšana ļauj pārskatīt dažādas darba aspektus, bet es neslēpšu to, ka neesmu apmierināta. Eh, redzu, ka ir mm, dažas lietas aizmirstas un dažas nekoherentas. Piemēram, nav saiknes starp eh, veselības aizsardzības eh, politiku darba vietās un citām politikām vidi, aizsardzību, transportu, enerģiju, izglītību, apmācību un citām. Man liekas, ka visi uh, um, riski jāpieņem arī ķīmiskie un bioloģiskie, it īpaši ievērojot rīču likumdošanu. Un ir aizmirsts, uh, piemēram, mērķis, uh, saistošs mērķis, darba inspektora iecelšana, eh, tad, kad 2000 strādājošie ir nodarbināties. Jāsaka, arī nekad darba laiks nav uh, pieminēts īpaši. Uh, arī netipisks darba laiks, piemēram, darba laiks vai arī nobīdītās darba stundas no tā cieši parastā jaunieša un sievietes. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka kopējais mērķis Eiropas stratēģijai drošībai un veselības aizsardzībai ir ārkārtīgi nozīmīgs. Un direktīvas nosaka šos mērķus, tās ir ambiciozas, un nosaka darbību konkrētos sektorēs. Un tāpat darba apstākļu pasliktināšanās ir riska faktors. Tas skar tos darbiniekus, kuriem ir vismazāk resursi, ir tādi darbinieki, īpaši piegādātāji uzņēmumos, kas ceļ smagumus, kas saskars ar ķīmisko vielu ietekmi un arī psihosociālajie riski uh, ir tie, kuriem tie ir pakļauti. Tātad mēs virzamies uz uh, eh, sociālāks iz, uh, attīstīt Eiropu, un uh, tas mūsu darbs jāpapildina ar ambiciozām direktīvām. It īpaši par, uh, kas skar tos sektors, kurus nosauca. Tādēļ aicinu jūs atbalstīt uh, jaunas direktīvas izveidi, lai tā būtu koherentēka, drošāka, efektīvāka Eiropas uh, ietveros. Ir, uh, Tāpat arī jāiesaist sociālā partneri un darbinieki paši, darbaņēmēji paši. Un dokuments, ko mēs izstrādājam, ir adresēts visiem uh, darbiniekiem, lai arī kāds būtu to status. Un noslēgumā es gribu teikt, ka tie centieni, kādi ir, uh, tie vienkārši ir domāti, lai pēc iespējas vairāk ieguvēji būtu no mūsu darba, lai uzlabotos veselības aizsardzību darba vietā, uh, un īpaši četras jomas gribu nosaukt, eh, proti, eh, kas nāk par labumu personām pašām, bet arī sociālajiem apstākļiem. Un eh, darbības veids ir ļoti vienkārši, nu praktiski jānovērš. Uh, darbapstākļu pasliktināšanās ir nepieciešama politiska griba, un esmu pilnīgi pārliecināta, ka mūsu uh, komiteja ir šī griba darboties un arī uzsvērt šo mērķu īpašo nozīgumu. Yes, thank you. Um, miss... Paldies, uh, Raptai kundze. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Paldies, priekšādātāji. Vispirms gribu teikt paldies kolēģei Karimai Delī par ļoti labo ziņojumu. Mēs uzskatām, ka lielākā daļa jautājumu šeit ir apskatīti. Tas, tā ir ļoti labā bāze turpmākajam darbam, un gandrīz visos punktos man nav nekādu iebildumu. Un vēl es gribētu uzsvērt divus priekšlikumus, ko vērtēju sevišķi augstu. Tie ir likumdošanas priekšlikumi. Pirmos, pirmajā runa par psihiskajām saslimšanām, un otrajā ir runa par aizsardzību visiem tiem, kas darbojas kā apakš uzņēmēji. Ir ļoti būtiski, lai darba ņēmēji būtu pasargāti, un es gribētu un lai būtu iespēja informēt par to, ka drošības noteikumi netiek ievēroti. Manuprāt, visiem nāktu par labu, ja mēs apzinātos, ka dalību valstīm ir jāsniedz atbalsts, lai tās izstrādātu labākus likumus un ņemtu vērā zinātnieku atzinumus. Un tāpat ir jāveic uh, apmaiņa ar tādām nu, metožu pieredzes apmaiņa ar tādu informāciju, kas sevi ir apliecinājusi praksē. Un septītajā pētījuma pamatprogrammā daudz ir runa par poli, pol, pilotu projektiem un par to, ka ir vajadzīgi labāki pasākumi darba aizsardzības uzlabošanai. Man jau līdzīga pieredze bija ar sasto ietvaru programmu, un vēl viens punkts, par ko runāja Karīma, so tā ir sociālo partneru loma un darba ņēmēju dalība kolēģijās, kuriem, kurām jāveic pasākumi. Tad šī aktivitāte ir jāveicina. Ir jākoordinē dažādu Eiropas institūciju un struktūru sadarbība un jākoordinē arī um, to komiteju darbība, kas Eiropas Savienības institūcijās atbild par darba drošību un aizsardzību. Manuprāt, uzņēmumiem ir jāuzliek pienākums ievērot noteikti pavisam konkrētas darba aizsardzības normas darba vietās un uh, šo pienākumu uh, var uzlikt, piedāvājot par to stimulus, bet ir jāparedz arī sankcijas noteikumu neievērošanas gadījumos. Un vēl darba ņēmēja drošība un veselība ir ļoti būtiski faktori. Un sevišķi tas attiecas arī uz cilvēkiem, kam ir īpašas vajadzības, kas uh, piedalās darba tirgū, un tas attiecās sevišķi uz cilvēkiem, kas piedara pie tā saucamajām vairāk apdraudētajām vai vārīgākajām sabiedrības grupām. Un vēl gribu teikt, ka um, piedaloties konkursos, uzņēmumiem ir jādod priekšroka tiem uzņēmumiem, kas izceļās ar ļoti labu darba drošību un aizsardzību. Protams, ka ir jābūt iespējām to kontrolēt. Strādājošie strādā gan tradicionālās profesijās, bet ir arī darba ņēmēji, kas strādā uzņēmumos, kur izmanto jaunās tehnoloģijas, uh, vai, piemēram, tiek izmantotas jaunas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas vai produkti, un arī šo cilvēku intereses ir jāņem vērā, arī raugoties nākotnē. Un vairāk laikam man nekas nebūtu sakāms, jo ziņojums tiešām ir ļoti kvalitatīvs. Noslēgumā vēl tikai gribu pateikt, Esmu ieskicējusi lielās līnijās to, kas man pašai ir svarīgs, un izstrādāšu vēl dažus grozījumus. Strādājošo drošību un aizsardzību ir būtiska un jāņem vērā arī cilvēka cieņa. Paldies, ka jūs mani uzklausījāt, un es domāju, ka mums būs ļoti laba sadarbība ar Karim Delī. Jā, Dank, Frau Vorsitz. Paldies, priekšēdētāji. Baha kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī Karīmai Delī par šo labo, ļoti līdzsvaroto un pilnīgo ziņojumu, ņemot vērā to, ka tas nav īpaši apjomīgs. Es domāju, ka to vēl var papildināt. Dažādās politiskajās grupās ir domstarpības, par tām mēs vēl varēsim debatēt. Uh, un sevišķi liels uzsvars ziņojumā ir likts uz tā saucamajiem apakšu uzņēmējiem. Tas tā ļoti problemātiska sfēra, un runa jau nav tikai par vienu līmeni apakšu uzņēmēju um, rindā, tad šeit ir vairākas pakāpes, uh, liela tādas, nu, ļoti raksturīga tāda starpniecība ar vairākām pakāpēm, un ir zināms, ka uzņēmē darbības kultūras dalība valstīs ļoti atšķiras. Arī par to ir jārunā. Ir būtiski uzsvērt to, ka ir jāvāc dati. Es ļoti augsti vērtēju to, ka tas šeit ir ziņojumā. Uh, Un mums ir jāsaskaņo šis politikas lauks ar citiem, citām politikas nozarēm. Tāpat es eh, pozitīvi vērtēju labo gribu stiprināt tā saucamās darba inspekcijas, tātad kontrolas iestādes, jo vislabākie likumi neko daudz nelīdzēs, ja ne, nav iespēju kontrolēt, kas notiek reālajā dzīvē. Ļoti augsti es novērtēju arī to, ka tiek pieminēti riski, kas saistās ar jaunajām tehnoloģijām, sevišķi nanotehnoloģijām. Te jādomā vēl būs jāveic daudz pētījumu un jāņem vērā to atzinumi, un šeit, protams, būs arī noteikti riski. Um, tāpat uh, pareizi ir uh, likt uzsvaru uz stresu darba vietā, un daudzie piemēri liecina, ka šī problēma ir sasāpējusi, un uh, negatīvās psihosociālās sekas atstāja sliktu iespaidu arī uz strādājošo ģimenēm. Tad devītajā punktā Par to varbūt varētu vēl debatēt, lai tas būtu tā skaidrāk formulēts, un tas attiec arī uz 30. punktu. Statistika liecina par to, ka ļoti daudz negadījumu notiek ceļā uz darba vietu un arī ceļā uz mājām no darba. Un te tiešām To vajadzētu varbūt skatīt eh, kopsakarā ar Dītera Koha ziņojumu par drošību uz ceļiem. Es eh, domāju, ka mūsu turpmākā sadarbība arī būs ļoti pozitīva. Un es domāju, ka mums vēl būs diskusijas par šo ziņojumu. Paldies! Thank you very much, uh, Mr. Koffer. Paldies! Kaferati, kungs lūdzu. Grazie, prezidente. Voglio ringraziare anch'io la collega Deli. Paldies, priksēdētāja kungs. Arī es vēlētos pateikties Delī kundzei par to izpratni, ko viņa ir izrādējusi arī par tiem argumentiem, kurus viņa ir izmantojusi, lai uzsvērtu šo problēmu. Uh, Es saprotu, ka tas ir ārkārtīgi sasāpējies, un tomēr es vēlētos runāt par to, kas šeit jau izskanēja. Vispirmām kārtām mums ir noteikti jāaizsargā vairāk apakšuzņēmēji. Šobrīd šī situācija ir īpaši dramatiska, jo mēs dzīvojam krīzes apstākļos, un visa Eiropas produkcijas sistēma, kur ir balstīta uz apakšuzņēmējiem, šobrīd tiem sadārdzina izmaksas un e, izveido ļoti lielu konkurenci tirgū. Patiesībā mēs samērā viegli un ārkārt ar vieglu roku esam atteikušies no apakšuzņēmēja aizsardzības. Es domāju, ka mums vajadzētu vairāk runāt par to, lai strādājošie daudz vairāk izjustu saistību ar šo ārkārtīgi garo apakšu uzņēmēju ķēdīt, un viņi saprast, kāds ir viņa darba nolūks. Mums eh, ir jārunā par uzņēmēju pārstāvju iesaistīšanu sarunās un arī par darba ņēmēju iesaistīšanu sarunās. Sarunās par to, kāds ir uzņēmuma darbības mērķis, gala produkts un apakšu uzņēmēja garā ķēde jo iespējams, ka apakš uzņēmējs darbojas konkrētā un ārkārtīgi šaurā nišā un strādājošie nemaz nesaprot, kāds ir gala produkts. Es uzskatu, ka runājot, piemēram, par ķēdi, eh, vajadzētu vairāk eh, izplatīt zināšanas par to, kāda ir šī apakš uzņēmēja ķēde, un es domāju, ka tas arī pasargās no veselas virknes neveiksmi un nesaprašanos. Uh, Pārāk bieži mēs piedzīvojam situāciju, varbūt negluži mēs parlamentā sēdošie, bet mēs redzam situāciju, kurā profilakses darbs, izvairīšanās no riskiem, kāda ir, kāda ir saistīta ar dažādu vielu izmantošanu, to, eh, šos riskus var samazināt, ja strādājošie ir pietiekami izglītoti. Es uzskatu, ka mums vajadzētu vairāk runāt par drošības pasākumiem jau brīdī, kad kāds jauns produkts vai līdzeklis tiek izmēģināts un pārbaudīts. Un šeit jau mēs runājam par saistību ar zinātni un pētniecību. Tātad, piemēram, eh, izgatavošanas veids un metoda vai pats produkts jau izstrādāšanas stadijā tiek pārbaudīts uz dažādiem riskiem. Ja mēs iesaistīsim strādājošos jau no paša sākuma, tad eh, mēs varēsim izveidot situāciju, kad strādājošie jau būs iesaistīti šo risku apkarošanā jau no paša sākuma. Tātad, runājot par, kā jau šeit izskanēja, jaunu likumdošanas priekšlikumu, es personīgi uzskatu, ka mums vajadzētu vairāk runāt par dizainu un izveidas fāzes procesiem. Paldies, saka prieksēdētāji. Vispirms eh, Haršas kundze. Paldies, priekšēdētāji. Es pārstāvu ēnu referentu Jirgenu Kreitsmanu kurš diemžēl šodien nevar būt klāt. Šis jautājums, par, kas ir apskatīts šajā līgumā, mūsu grupai ir ļoti būtisks un, protams, ka ir jāstiprina, jāpalielina pūliņi šajā jomā. Protams, ka mums ir jādarbojas Eiropas Savienības eh, pilnvaru ietvaros un jāņem vērā vienlaikus subsidiaritātes princips. Mums ir jāapzinās, ka mums rokās ir dažādi efektīvi instrumenti. Komisijas eh, starposma ziņojumā jau ir novērtēts paveiktais darbs, ir samazinājies darba um, negadījumu skaits bet nav zināms, cik lielā mērā to var izskaidrot ar to, ka samazinājusies ekonomiskā aktivitāte krīzes dēļ. Mēs negribam piedalīties šajā spekulācijās, bet varbūt varētu noskaidrot, kā īsti šeit vai pastāv kāda cēloņa sakarība. Tiesības uz drošību un veselību darba vietā ir pamatiesības, un jautājums ir par to, ko darīt ar tiem uzņēmējiem, kas nodarbina strādājošos nelegāli tajā pelēkajā ekonomiskajā zonā. Ir jāizstrādā efektīvu pasākumu, kam būtu pievienotā vērtība. Tāpat ir uh, jāņem vērā, ka prasības attiecībā uz atpūtas periodiem nav īsti realistiskas, neatbilst reālajai situācijai. Un tāpat gribu uzsvērt, ka arī mēs redzam, ka nestandarta nodarbināšanas jomā ir problēmas, uh, un tiešām vajadzētu padomāt par to, kā atrisināt situāciju, bet mēs brīdinām no pārsteidzīgiem secinājumiem un gribam mudināt komisiju veikt pētījumus, lai pārdomātu, kādus pasākumus varētu veikt. Kopumā šis ziņojums ir laba bāze turpmākajai diskusijai, kurā mēs piet piedalīsimies, un Kreitsmaņa kungs priecājās par turpmāko sadarbību. Um, paldies, Esājas kundze! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies, es vēlētos pateikties arī Delija kundzei. Šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, jo tajā runa iet par drošību un veselību darba vietās. Un tomēr ir vairāk aspektu, kurus es vēl vēlētos pieminēt un uzsvērt ir vesela virkne priekšlikumu par to, ka vajadzētu izveidot jaunus likumus, likumdošanas aktus, taču, manuprāt, būtu svarīgāk runāt par jau patreizējo direktīvu adekvātu īstenošanu un nevis nākt klajā ar jaunu likumdošanas priekšlikumu idejām. Es uzskatu, ka adekvāta pārvaldība uz drošāku darba vidi varbūt ir labāka nekā, ja mēs vēlamies izveidot tikai jaunus un jaunus likumus. Tātad mums vajadzētu nodrošināt to, ka tās direktīvas, kuras jau šobrīd aizsargā veselību un drošumu darba vietās, ka tās tiek adekvāti īstenotas dzīvē. Tātad, kā jau teicu, man nepatika tā ideja, ka vesela virkni deputātu vēlas redzēt jaunus likumus pieņēmtus. Vēl bez tam šajā ziņojumā nekur neparādās tas, ka arī paši strādājošie ir atbildīgi par savas veselības un drošuma aizsardzību darba vietās. Es uzskatu, ka patiesībā viņiem ir visbūtiskākā loma spēlējama viņu veselības un drošuma nodrošināšanā. Un, eh, Es domāju, ka to noteikti vajadzētu šeit pieminēt. Mēs runājam par veselu virkni citu aspektu, bet par to nevārda. Un eh, trešais moments Referente izmanto veselu virkni vispārinājumu, tātad apakšu uzņēmēju ķēdes, mazie un vidējie uzņēmumi, taču atcerēsimies, ka dažādās Eiropas valstīs ir dažāda prakse un dažāda kultūra, un ne visur šīs apakšu uzņēmēju ķēdes darbojas slikti vai ir ļaunas pret saviem strādājošajiem. Patiesībā lielākajā daļā mazo un vidējo uzņēmumu darba atmosfēra un vide ir labāka nekā lielajos uzņēmumos, tāpēc man nepatīk šie vispārinājumi, ka visur darba vide ir slikta. Bet patiesībā es uzskatu, ka referenti ir paveikusi lielisku darbu un arī es nākotnē ticu, ka mums būs laba sadarbība šā ziņojuma tālākā pieņemšanā. Priekšsēdētāji, paldies! Engo kungs un pēc tam Lambertas kundze. Godātie kolēģi, manuprāt, Delīsas kundzes ziņojums ir ļoti, Delī kundzes ir eh, ziņojums veido ļoti labu pamatu turpmākajām, situ, turpmākajām diskusijām. Sevišķi man patīk, ka šeit ir runāts par um, atpūtas periodiem, un es Uzskatu, ka lielas problēmas pašlaik drošībā rada tieši tas, ka šos atpūtas periodus neievēro, tie tiek saīsināti vai vispār cilvēki neizspēja pietiekami atpūsties. Un uh, ir jāņem vērā, ka ir medicīnas nu, atziņas, ir zināms, cik daudz cilvēkiem ir nepieciešams atpūsties. Un ziņojumā varbūt varētu uzlabot vēl sekojošo. Ir jārunā par attīstību pēdējo desmit gadu laikā, ir samazinājies muskuļu un skeleta saslimšanu skaits Eiropā bet ļoti, ļoti ir gājusi plašumā psihiskā saslimšana. Manuprāt, eh, par to varētu ziņojumā runāt vairāk. Un varbūt konsultāciju procedūrā mēs nonāksim vēl pie laba kompromisa. Paldies! Um... Paldies! Un tagad Lamberts kundze lūdzu. Paldies! Tā tad kol, es uzskatu, ka mani kolēģi ir sagatavojis lielisku ziņojumu. Es tikai vēlētos piebilst varbūt pāris lietas, varbūt tas būs arī šo debašu sakarā, bet ir viena vai divas tādas jomas, kur es vēlētos varbūt nedaudz kaut ko paskaidrot vai uzsvērt. Uh, Viens vai divi šeit jau pieminēja to, ka arī strādājošajam darbiniekam ir zinām atbildība jāuzņemas, un, protams, ka ir tādi drošības pasākumi, kuri ir atkarīgi tikai un vienīgi no strādājošā. Taču jautājums par to, vai strādājošais zin, kā nodrošināt drošumu savā darba vietā, un ko arī darba devējs no viņa sagaida. Protams, taisnība ir tāda, ka ir vesela virkne Eiropas Savienības likumdošanas aktu, kur ir izstrādāta strādāt šajā jomā, un tie tiek dažādi īstenot dalību valstīs, taču jautājums par strādājošo izglītošanu, pie tam ne tikai strādājošo, bet arī skolnieku uh, izglītošanu par to, kāda ir drošības vide dažādās darba vietās, šis jautājums ir adekvāts. Jo, piemēram, pētījumi rāda, ka jauniem cilvēkiem nav īpaši lielas sajēgas par to, kādai ir jābūt drošai videi dažādās darba vietās. Es uzskatu, ka tas ir viens. Vēl bez tam uzskatu, ka mums vajadzētu saprast un izprast, ka Patreizējā 21. gadsimtā cilvēki daudz biežāk maina darba vietas un pat darba nozars, tāpēc um, ievadīšana darba vidē un konkrētajā darbā ir īpaši svarīga. Uh, Protams, ka šeit mēs sastopamies ar zināmām problēmām, un īpašas problēmas būs tādiem cilvēkiem, kur strādā uz īslaicīgiem darba līgumiem, un tā saucamie aģentūru izīrētie darbinieki. Šeit eh, mēs redzam vislielākās problēmas. Piemēram, strādā, eh, ja mēs runājam par tā saucamo aģentūru, kas izīrē strādājošos direktīvu, tad šeit darbinieka aizsardzība ir visvājākā. Mēs eh, varam iedomāties situāciju, kur, piemēram, Eh, izīrētajiem strādājošajiem tiek sagaidīts, ka viņi zinātu, kā ir jārīkojas konkrētajā darba vietā, bet eh, patiesībā cilvēki tika eh, izīrēti, lai tīrītu, viesnīt, lai tīrītu viesnīcā lielās krāsnes, bet viņiem nebija nebija sniegta nekāda informācija par to, kā aizsargāt sevi un nebija sniegta pat cimdi. Tātad problēmas ir tieši aģentūru izīrētajiem darbiniekiem un arī tiem, kur strādā uz īslaicīgiem kontraktiem. Protams, mēs runājam arī par vadības problēmām. Jā, un vēl bez tam stress darba vietās ir ārkārtīgi daudz uzņēmumu, kuriem e, nav nedz politika, nedz arī izveidotas vadlīnijas, kā cīnīties pret stresu darba vietās un kā varbūt atvieglot stresa situācijas saviem strādājošajiem, lai vismaz darba vietā, ja ne citur, cilvēki ne izjust tik lielu stresu, kā tas bieži vien ir. Tātad es uzskatu, ka ir jārunā arī par vadības izglītošanu, ne tikai par strādājošo izglītošanu. Un visbeidzot par tā saucamo darba terapiju, par ko arī runā šajā ziņojumā. Šobrīd veselā virknē dalību valstu tā ir profesija, kurā trūkst strādājošo un pasniedzēju. Piemēram, apvienotajā karalistē tā ir vienīgā profesija veselības aprūpas sistēmā, uh, kur eh, pašiem šiem te, kas vēlas strādāt par darba terapeitiem, ir jāmaksā par savu izglītību. Tātad arī šeit mēs vēl varētu daudz darīt, un mums vajadzētu varbūt pamudināt vairāk strādājošo veselības aprūpē izvēlēties šo te darba terapiju, jo speciālistu šajā jomā vajadzēs. Un eh, patiesībā tas būs ar vien svarīgāk, jo iedzīvotāji Eiropā noveco. Priekšsēdētāji, paldies! Pirms eh, es došu vārdu Karimai Delī, es vēlējos pateikt, ka jā, tas, kas šeit izskanēja patreizējā likumdošana un tas, kas parādās arī šajā ziņojumā, ir ārkārtīgi svarīgi, lai tā tiktu izpildīta. Vēl bez tam es uzskatu, ka mums, kā nodarbinātības komitejai, vairāk vajadzētu runāt par patreizējo likumdošanas aktu adekvātu īstenošanu. Un tad, teiksim, varbūt iekšējā tirgus komiteja vairāk varētu strādāt pie citiem aspektiem, bet mums ir jārunā par adekvātu īstenošanu likumdošanu. Tātad eh, jau agrāk šajā komitejā arī koplēmuma procedūras ietvaros mēs ar padomi esam daudz ko nolēmuši, bet eh, mēs pieņemam likumdošanas aktus, bet tālāk neko vairs par to nedzirdam. Kā direktīvas vai dažādi likumdošanas akti tiek īstenoti un realizēti dzīvē, kā tas darbojās dažādās dalību valstīs, kā tas darbojās lielajos uzņēmumos, mazajos uzņēmumos. Un es piekrītu šeit jau izskanējušajam, ka līdz pat brīdim, kamēr mēs skaidri nezināsim, kā tiek īstenota jau pieņemtā likumdošana, mums nevajadzētu nākt klajā ar jauniem likumdošanas aktiem. Un jā, mums kā komitejai varbūt vajadzētu pamudināt vairāk raudzīties uz jau pieņemtās likumdošanas īstenošanu un nevis nākt klajā ar jaunām idejām. Uh, Runājot par apakšu uzņēmumiem, Delīkundze, jā, ir ārkārtīgi svarīgi, piemēram, runāt par apakšu uzņēmējiem kodolrūpniecībā. Tas ir īpaši delikāts jautājums un vārīga vieta. Be... Uh, es uzskatu, jā, ka to mums vajadzētu vairāk uzsvērt. Jūs runājat par stresu un psihosociālajām problēmām. Patiesībā mūsu komiteja ir veikusi veselu virkni pētījumu un eh, apspriešanos ar ekspertiem, un tomēr mums vajadzētu varbūt jau izveidojušās parauga prakses mēģināt runāt par to, kā to, izve, kā to īstenot dzīvē, un runājot par muskuļu un skeletu sistēmas saslimšanām, šeit varbūt vajadzētu vairāk runāt par jaunu likumdošanu, jo mēs eh, nevaram risināt psihosociālās problēmas, ja mēs to savērpjam kopā ar skeleta un muskuļu saslimšanām. Tātad eh, mēs nevaram abas šīs lietas salikt vienā direktīvā, tātad eh, mēs nevaram izmantot vienu kā aizsegu, lai neizskatītu psihosociālos riskus nākotnē. Tātad es uzskatu, ka mums vajadzētu šīs direktīvas nošķirt vai likumdošanas nošķirt. Tātad psihosociālie un stresa jautājumi ir jānošķir no skeletu un muskuļu. Tātad, Dalīkundze, jā, es e, piekrītu par jūsu punktu par darba laika direktīvu. Mums e, ir bijušas diskusijas par to, un arī manā grupā ir atšķirīgs viedoklis, un tāds pats ir arī citās darba grupās. Bet paldies, Dalīkundze, tagad vārds jums. Merci, mēs. Paldies, dargie kolēģi. Es redzu, ka nu viss ir ļoti. Uh, Uh, aktīvi iesaistījušies, un šis jautājums interesē ne tikai mani. Un sadarbība būs noteikti ļoti uh, veiksmīga. Daudzi no jums uh, jau teica, uh, kas ir jādara, lai mēs vēl nopietnāk izturētos pret šiem uzņēmiem, kas neievēro veselības aizsardzības un drošības apstākļus darbiniekiem. Jūsu grozījums gaida nepiecietību. Uh, Un es gribētu atgādināt, ka mm, ir eh, šajā Eiropas konstrukcijā prioritāra uzmanība jāpievērš veselības aizsardzībai un aizsardzībai darbā. Dažkārt saka, ka pietiek likumdošanas, kādēļ prasīt vēl vairāk. Mēs prasam vairāk tādēļ, ka šodien darba organizācijā notiek izmaiņas. Un daudz lietas ir izmainījušās, un tas ir tāds uh, pamata izaicinājums. Ja mēs, ne, ja mēs prasam likumdošanu nevis, lai tikai kaut ko liktu klāt, bet lai reāli šo izaicinātu par uh, drošības uh, apstākļu uzlabošanu, par darbu uzlabošanu, ka mēs to redzam kā tādu centrālu skatījumu un skaitļu kurus pieminēja, ir tāda, ka mēs nevaram turpināt strādāt šādos apstākļos. Un patiesi ir jāprasa likumdošanas skaidras uh, uh, nostādnes, jo um, situācija negaida. Steidzam jārēkojas, jo ir ekonomiskā krīze, sociālā krīze un palielinās um, darba vietas skaits, kuras ir nepilna laika darba vietas. Un uh, tirgi mainās Jūs runājat par uh, kodolu uh, enerģiju un um, uzņēmējiem, kas strādā šajā jomā. Un apakš uzņēmējiem, un burtiski tādiem tā kā kaskādas uz, pa, apakš uzņēmējiem. Mēs uh, nonākam līdz 8. un 9. līmenim apakš uzņēmēju rindā, un praktiski, nu, neviens nemaz nezin, kas par darbinieku drošību, un visu laiku viss mainās. Un tas ir nozīmīgi. Tātad apstiprināt vēlreiz mūsu vēlmi un šo uh, ziņojumu formulēt tā, lai tas prasītu ļoti konkrētas lietas, jo ir pienācis laiks rīkoties. Paldies! Paldies! Mums mazliet jāturās pie darba kārtības. Tad 16. septembrī pusdienu laikā ir grozījumu priekšlikumu termiņš. Paldies! Nākamais ziņojums. Direktīva par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, direktīvas īstenošanu par profesionālo kvalifikācijas atzīšanu. Kabrnoha kungs lūdzu. Ženā paņi predsedajīcī, kolēģiņa a kolegovē. Paldies, priekšādātāji, godātie kolēģi. Gribu īsumā izklāstīt situāciju, kāda ir ar grozījumiem par šo projektu. Vispirms teikšu paldies visiem, kas izstrādāja grozījumus, sevišķi ēnu referentiem, kas ļoti aktīvi strādāja. 91 grozījums kopumā tika iesniegts, un tas liecina par lielu interesi par šo jautājumu Eiropā. Eiropā šobrīd ir struktūrāls bezdarbs, tas vairs nav ciklisks, un to var izskaidrot arī ar nepietiekami kvalificētu uh, ar kvalificētu darbinieku trūkumu vai kvalifikācijas trūkumu strādājošajiem. Un galvenā komiteja šeit bija IMCO komiteja. Es cieši sadarbojos ar Emmu Maklārkinu. Mēs kopā strādājām un koncentrējāmies uz jautājumiem, kas ir būtiski tieši mūsu komitejai. Uh, nevaru atbalstīt grozījumus, kas skar drošību un veselību darba vietā, zaļās darba vietas, mūža izglītība, dzimuma līdztiesība, jo, manuprāt, šeit runa ir par galveno. Tā, tas, nav, tas nav tas, par ko ir runa šajā ziņojumā. Varēju atbalstīt gandrīz lielāko daļu iesniegto grozījumu un e, turpināšu pārunas ar ēnu referentu 14. septembrī, tad mums būs tikšanās Strasbūrā. Tātad, kā es jau teicu, varu atbalstīt lielāko daļu grozījumu, bet tikai dažus nē. Un nevaru atbalstīt tos, kuri pieprasīta tālāka vai papildus likumdošana. Grozījums var iedalīt vairākās grupās, ir tādi kā papildinoši grozījumi, kas atbilst maniem politiskiem uzskatiem, piemēram, 15 par direktīvas modernizāciju, tad 20 par birokrātijas samazināšanu un mobilitātes uzlabošanu, tad ir vēl cits par um, caurskatāmību, tad ir grozījumi no 22. līdz 28., kur ir runa par to profesionālo kvalifikāciju skaita samazināšanu tās saucamajām reglamentētajām profesijām un runa ir par vienota reģistra izveidošanu. No 54. līdz 58. runa ir par to reģistrēšanu, kuriem ir atņemtas licences, un citi ir no 62. līdz 69. tur ir runāts par valodu zināšanām. Tad ir otra grozījumu grupa kur es gribētu vēl dzirdēt paskaidrojumus no iesniedzējiem, piemēram, otrais grozījums par augstas kvalifikācijas darbinieku atzīšanu. Manuprāt, Eiropā ir mobilitāte jāpiedāvā visiem, nevis tikai tiem, kas ir sevišķi augsti kvalificēti. No 30, no 30. līdz 32. ir runa par darbinieku mobilitāti un saskaņošanu, tad dalī, izglītības sistēmu lielāku saskaņošanu dalību valstīs. Manuprāt, koordinācijai būtu jābūt nu, tādai dabiskākai, nevis mēģinot uzspiest kādas mākslīgas normas. 32. grozījumā ir pieprasīta labāka koordinācija starp dalību valstīm. 35. ir piedāvāta prasmju apstiprināšanas sistēma. Es nevaru atbalstīt sesto, kur tiek pieprasīta sociālās apdrošināšanas sistēma harmonizēšana. Uh, Un gribētu atgādināt, ka citā ziņojumā mēs runājām par šo sociālās apdrošināšanas sistēmu koordinēšanu, nevis harmonizēšanu. Tad ir grozījums par vienādu darba samaksu, par vienādu darbu veikšanu. Manuprāt, tas ir tāds populistisks prasījums, grozījums Un tad ir vēl grozījumi, kas attiecas uz Eiropas profesionālo karti. Mums jāapzinās, ka tas būtībā nozīmē e, veidot datu bāzi, jo tikai uz, ar tās palīdzību būtu vispār iespējams sākt šādu karšu izdošanu. Un, manuprāt, šāda datu bāze par kvalifikācijām um, varētu darboties dalību valstīs saskaņā ar Eiropas komisijas nostādnēm, bet arī šīm datu bāzēm dalību valstīs vajadzētu būt saskaņotām vai sadarbspējīgām. un uh, pasākumiem, kas attiecās uz licenču atsaukšanu vai piešķiršanu, vajadzētu būt tādiem centralizēti koordinētiem Eiropas līmenī. Bet šeit man ir kompromiss, ko es jums piedāvāšu un ceru, ka jūs to atbalstīsiet. Um, noslēgumā vēlos pateikt, ka Mēs ļoti labi sadarbojāmies un, manuprāt, mēs varam rēķināties, ka um, um, galīgais ziņojums būs labs un es priecājos par turpmāko tikšanos ar ēnu referenti, kas būs 14. septembrī. Paldies! Um, Paldies, eh, Sepūkundze! Paldies, priekšēdētāji! Es pārstāvu ēnu referenti Šteinrukas kundzi, kas šodien nevar būt klāt, un lūdza man iepazīstināt jums ar viņas viedokli par šo projektu. Šteinbrukas kundze gribēja uzsvērt, ka uh, direktīvai jābūt sociāli ievirzītai, un par to viņa runā arī savos grozījumos, proti par sadarbību ar sociālajiem partneriem un profesionālajām organizācijām, profesionālajām apvienībām, um, runājot par um, reglamentētajām profesijām, tad šeit uh, deputāti atbalsta to skaita samazināšanu, un tas jāņem vērā visos sektoros, nevis tikai dažos. Svarīgi arī uzsvērt, ka modernizējot direktīvu, tā ir jāsaista ar Eiropas kvalifikācijas ietvaru un boloņas procesu, kas ir ļoti būtisks punkts saistībā ar mobilitāti. Svarīgi ir arī iekļaut iespējas um, kvalifikācijas celšanai vai mūža izglītībai. Ir labi zināms, ka bez tā neviens vairs šobrīd darba dzīvē nevar iztikt. Svarīgi, svarīgs punkts ir šis jautājums par licences atņemšanu šeit deputāte uzskata, ka e, pārāk sarežģīta ir birokrātiskā procedūra un šķiet, ka pašreizējie brīdināšanas mehānismi e, pieļauj tālāku, tos var tālāk attīstīt un izmantot iekšējā tirgū. Tāpat Steinbrukas kundze vēlas lai valodu zināšanu pārbaudīšanā e, vajadzētu tādu pragmatiskāku pieju, vienkāršot to, kas ir piedāvāts šajā dokumentā, un pēdējos 50 gados var redzēt, ka Vācijas integrācijas centieni ir beigušies ar čiku, un no šīs, šīs pieredzes arī kaut ko varētu mācīties. Uh, Štēnrukas kundze ir ļoti ieinteresēta um, tajā, kas notiks tālāk ar šo dokumentu un sekos līdzi. Paldies! Manna kungs, lūdzu. Jā, vielen dank. Mannas kundze, paldies. Paldies par šo ziņojumu. Um, Protams, ka ir jālikvidē šķēršļi mobilitātei un ir saprotams, ka ir vajadzīgi uzlabojumi. Eiropas profesionālā kvalifikācijas karte ir vērtējama pozitīvi un vajadzētu pārdomāt, vai šādu modeli nevajadzētu ieviest arī profesijām, kurām nav minimālo prasību, bet tomēr, kas arī varētu uh, nu, ko arī varētu pierādīt ar profesionālās kvalifikācijas apliecībām. Piemēram, 41. par to ir runa. Jautājums par valodu, par valodas zināšanu atzīšanu. Manuprāt, pirmais solis varētu būt profesionālās kvalifikācijas atzīšana bez valodu zināšanu pārbaudas, tai ir jābūt iespējamai un šaubu gadījumā personai jābūt iespējai papildināt valodas prasmes, raugoties vai vadoties pēc tā, kādas valodas tieši ir nepieciešams tieši šī noteiktā darba veikšanai. Jo, manuprāt, Vācijā ļoti labi var strādāt, zinot tikai angļu valodu, ja runa ir par uzņēmumiem, kuros tā ir darba valoda. Šeit vajadzētu lielāku elastību, vispirms raudzīties uz profesionālo kvalifikāciju un pēc tam uz valodas zināšanām un pieprasīt tikai tās valodas apliecību, kas tiešām ir vajadzīga. Tad par eh, tiem, kas strādā slimnieku kopšanā. Šeit ir runa par, par 12 gadu izglītību ieskaitot skolas izglītību, bet tas varētu novest pie tā, ka strādājušo skaits šajā jomā samazināsies vēl vairāk. Un ja daļa izglītības ir iegūta tā saucamajā duālajā izglītības sistēmā, tad jābūt iespēja arī šo laiku vērtēt kā izglītības, kā laiku, kas ir veltīts izglītībai. Tas būtu galvenais, ko es gribēju teikt, un jādomā, ka turpmāk mēs arī vēl diskutēsim par to, kādas reglamentētās profesijas varētu izņemt uh, no um, saraksta, bet jāraugās arī, cik tālu tas vispār būs iespējams, um, cik tālu to būs iespējams realizēt. Paldies! Uh, um, Mana kungs un pēc tam Jeržabovskas kundze. Paldies, priekšēdētāji! Es priecājos, Milan, par šo tavu ziņojumu. Mēs visi vēlamies, lai darba ņēmēji izmantot lielāku mobilitāti. Uh, Un runāt par kvalitāti, mēs jau nu, nevaram, protams, īstenot pieju, ka mēs vēlamies tikai cilvēkus, neatkarīgi no tā, kāda ir viņa kvalifikācija. Ir jābūt noteikumiem, jā, par priekšnoteikumiem, uh, koordinācijas sanāksmē būtu labi, ja mēs vairāk kārt, es vairāk kārt esmu uzsvērs, ka neesmu apmierināts ar to, ka šī tēma un šis ziņojums ir saistīts ar vai piedara IMCO komitejai, jo tas ir aplāmi. Šis uh, ziņojums, tā tēma attiec uz mūsu komiteju. Un mūsu vidū ir daudzi cilvēki, kas ļoti labi pārzina šīs jomas praksi, par ko ir runa ziņojumā. Šis ir iniciatīvas ziņojums. Un, kā ir zināms, iniciatīvas ziņojumi netiek reģistrēti. Pirmdienā mēs tiekamies, sanāk kopā pieci cilvēki, katrs kādu minūti parunā un neviens nezin, par ko īsti ir runa, bet šī joma taču ir ļoti svarīga. Mēs nevaram atļauties tādu tik pavīršu procedūru. Un, un Bilan, tu taču ļoti labi, Milan, pārzini arī, zini arī vācu valodu. Un, visās rezolūcijās, kādas mēs esam pieņēmuši, runa ir ne tikai vienkārši par darba vietām, bet gan par ļoti kvalitatīvām darba vietām. Ir jābūt um, pielīdzināmām šīm kvalifikācijas prasībām un arī attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu. Uh, šeit netiek pieņemts lēmums Eiropas līmenī. Mums ir jāpanāk, lai, cit, lai dalībvalstis savstarpēji atzīst profesionālās kvalifikācijas apliecības, un tas ir iespējams tikai tad, ja liel, vairāk ir nu, harmonizētas izglītības sistēmas. Un papildinājums vai uzlabojumus jau var iespējas papildināt kvalifikāciju, piemēram, ar valodas zināšanām, tas viss ir iespējams kā papildus iespējas. Ir jānodrošina taisnīgums, ir jābūt dažādām kategorijām, ja kvalifikācija nav pietiekama, ir jābūt iespējai gūt tālāku izglītību Milāna, es esmu pārliecināts un esmu par to, ka ir jābūt iespējām papildināt zināšanas, ja kaut kas pietrūkst kvalifikācijā. Ir jābūt iespējai, ja ir jāpiedāvā šī um, tālāk izglītības iespēja. Un ja mums būs Eiropas pase jaunajiem Eiropiešiem, tad ir jābūt iespējai salīdzināt um, profesionālās izglītības um, dokumentus un lai varētu arī apzināties, kas ir nepieciešams vēl, lai kvalifikācija būtu pilnīga. Un runāt par valodu zināšanām, šeit es piekrītu iepriekšējai runātājai, valodu kvalifikācijā ir daudz vēl jāpaveic. Uh, Kopumā, Milān, manuprāt, mēs vēl diskutēsim ilgi un daudz. Es labprāt piedalīšos sanāksmē Strasbūrā. Tu zini, kāda sistēma ir Vācijā. Mēs eh, negribam mm, panākt to, lai neviens cits nevarētu to izmantot. Mēs vienkārši gribam, lai uh, mobilitāte būtu nodrošināta. Mēs gribam dot iespēju cilvēkiem gūt izglītību, tieši to izglītību, ko viņi vēlas. Un noslēgumā gribu teikt, ka kopā ar spāņu kolēģiem no citām politiskajām grupām esmu runājis par to, ka spāņi, jaunie spāņi, kam nav darba, aktīvi apgūst vācu valodu, jo cer, ka tas viņiem pavērs iespējas. Viņi ir ieguvuši ļoti labu profesionālo kvalifikāciju un iemācoties vācu valodu, viņi, viņiem ir jaunas iespējas. Mēs tiešām redzam, ka notiek tuvināšanās starp Eiropas valstīm. Un, manuprāt, IMCO komiteja nav īstā šīs jomas uh, apspriešanai, Kā es jau sacīju, tā ir mūsu. Paldies! Es tikai vēlējos pateikt, ka Eiroparla televīzija ieradījās šeit un, ja gadījumā kāds nesaprata, kāpēc šeit ir televīzijas kameras, tad es to tagad pasaku. Tā tad eh, Jerževskas kundze un pēc tam Barka kungs, lūdzu. Eh, Paldies, prieksēdētāja kundze. Es esmu ēnu referents EPP grupas e, vārdā šim ziņojumam un es vēlētos pateikties par ārkārtīgi labi sagatavoto Kabrnoka kunga ziņojumu. Un patiesībā tas ir ļoti labs pamats tālākām diskusijām par to, kāda būs šīs direktīvas nākotne un īstenošana. EPP grupas vārdā esmu iesniegusi vairākus grozījumus, un tie ir sava veida papildinājumi. Tātad mēs vēlētos kaut ko pielikt klāt ziņotājas referents sagatavotajam ziņojumam. Tātad uh, lielos vilcienos pirmais - mēs atbalstam profesionālās kartes izveidu Eiropai, nākamais - adekvātumu izveidi, un tiek izveidot arī uzraudzības grupa. Un tieši kā jau Hiršas kundze tikko pieminēja, mēs uzskatām, ka valodas pārbaudas eksāmens nevar būt par milzīgu barjeru. Un mēs uzskatām, ka, piemēram, veselības jomā strādājošajiem ir jāpārvalda valoda, jo tieši veselības aprūpas joma veselības aprūpas jomā komunikācija ir ārkārtīgi svarīga. Uzskatām, ka profesionālajām un izglītības schēmām ir jātiek piemērotam šobrīd eh, strauji attiestošajām tehnoloģijām, un, protams, ka cilvēkiem, kuri šobrīd beidz augstskolas vai skolas, ir jābūt gataviem būt daudz mobilākiem nekā varbūt viņu vecākiem. Tātad EPP grupa sagatavos priekšlikumu, kā izveidot procedūru tā saucamajām regulētajām procedūrām, un kas izveidotu veselu virkni automātisku Eh, automātisku atzīšanu. Runājot par eh, sociālās eh, aizsardzības, sociālās drošības schēmu harmonizāciju, mēs uzskatām, ka tam vairs nav laika un tomēr Dažādās dalību valstīs dzīves līmenis ir ārkārtīgi atšķirīgs, un šāda harmonizācija nav reāla. Ir vairāki grozījumi, kuri ar jaunu skatu skatās uz kopīgo Eiropu, uz valodu testiem, bet redzēsim, vai patreizējā situācijā tas ir, pie, tas ir iespējams. Mēs uzskatām, ka varbūt nē, un tas iespējams radīs tikai papildus administratīvo slogu. Es vēlētos varbūt pateikt referentam, ka tie grozījumi, kurus, ar kuriem referentam ir grūtības, tātad ir grūtības tos pieņemt, arī mums ir zināms šaubas par tieši tiem pašiem grozījumiem. Un es vēlējos tātad vēlreiz pār, eh, pārbaudīt, vai ir tātad jau referenta pieminētie grozījumi, kuriem referents nepiekrīt, mums ir tieši tāda pati nostāja. Un es ceru, ka kompromiss jau būs kas auglīgāks. Un tagad Harkins skundze. No. Okay, Mrs. Regner. Rekner skundze. Dankeschön. Uh... Paldies. Es gribētu tikai atgādināt, kādēļ tik ļoti nozīmīgi ir uh, atzīstot uh, kvalifikāciju aktīvi rīkoties, jo Runa iet par eh, šo Eiropas um, Savienības projektu kā tādu, atzīstot profesionālo kvalifikāciju, ja mēs redzam, kādi šķēršļi ir šīs kvalifikācijas atzīšanā un ar ko saskars darba ņēmēji un darba ņēmējs ar kādiem šķēršļiem, tad uh, praktiski nu, viņi pieņem bieži darbus mm, kas ir zem viņu kvalifikācijas un sliktāk apmaksāti. Un ir ļoti skaidri, ka uh, arī tautsaimnieciska apsvēruma dēļ jāatbalsta Eiropas projektu, tas ir nozīmīgi, un arī tehniskā jomā ir jāiet uz priekšu. No 1. māja Austrijā ir atvērts tirgus virzienā uz austrumiem. Citas Eiropas valstis to jau agrāk paveica, un um, dažkārt esam dzirdējuši ļoti tāds bēdīgs stāsts darbņēmēji, darbņēmēji stāst par to, ka viņiem ir ļoti laba izglītība, to viņi ir ieguši viņu valstīs, un tā netiek atzīta. Uh, un tas noved pie tā, ka viņi pieņem darbus, kas ir daudz sliktāk apmaksāti. Un tas īstenībā arī spiedienu uz citiem nodarbinātajiem, tiem, kuriem, piemēram, medzīnas jomā bija nepieciešamā kvalifikācija, bet piemēram, ārsti vai ļoti augstas kvalifikācijas citi darbinieki netika pieņemti, jo citi tika pieņemti darbā ar pamatojumu, ka šo cilvēku mm, kvalifikācija netiek at nosacīta. Šis arguments bieži tiek izmantots. Kvalitāte, protams, ir ļoti nozīmīga. Mums eh, jāievēro kvalitāte, tas ir tas vissvarīgākais, bet šai izpratnē ir jābūt arī caurskatāmām normām, Eiropas kvalifikācijas uh, ietvariem jātiek radītiem. Un neatzīšanas uh, faktus. Uh, vienkārši kaut kā slēpt un neatzīt kvalifikāciju nepareizi. Un vēlos aicināt referentu respektēt uh, ideju, ka praktiski runa iet par uh, to, ka jānovērš uh, algu dempings un ir nepieciešami caurskatāmi, um, vairāk caurskatāmi um, vienlīdzīgi apstākļi un vēl par sociālajiem partneriem. Bieži jāuzsver, cik nozīmīgi ir iesaistīt sociālos partnerus un piešķirt viņiem vadošo lomu, jo viņi patiesi zina, par ko iet runa, kāda a, profesionālā kvalifikācija ir nepieciešama a, noteiktos apstākļos, un tādēļ šeit ir vēl vairāk darba devēja un darba ņēmēja lomas sastarpēji koordinēt. Thank you, Mr. Engel, follow. Engels, kung, Engel kungs un pēc tam Vikstrēms kundze. Jā, um, ich glaube, da... Es domāju, ka iesniegtie grozījumi un arī ziņojums pievēršas divām tēmām, par kurām mums uh, jārod izpratne. Es, man jāsaka, nu, nedaudz esmu apmulsis, jo, nu, praktiski varētu atbalstīt gandrīz katru Tomas Manna kungu teikumu, bet tas man nenovada pie identitātes krīzes, bet gan tas norāda uz to, ka, ja cilvēki ir praktiķi, tad, nu, pozīcijas un nostājas attiecībā uz profesionālo kompetenci, nu, gluži vienkārši tuvinās. Es gribu pievērsties dažiem aspektiem, kurus viņš vēl nepietiekam spēcīgi uzsvēra. Es domāju, ka kontekstā ar to, kas šeit ir jāpaveic, ir jāsaka sekojušais, kas vēlas mobilitāti. Tas to nevar vienpusīgi tikai uz ekonomiku, konkurenci, darba tirgus liberalizāciju vērst, bet vienlaikus jāuzdod jautājums par sociālo aizsardzību, par cilvēku atzīšanu, labs darbs, labi darba apstākļi, sociālā drošība. Tas ir jāievēro. Un ja tas nav sabalansēts, tad mēs ar šo mobilitāti uh, duvinamies nu, tam, ka darba spēks ir pieejams pilnīgi visur citur, bet mēs neievērojam cilvēku intereses un viņu sociālās intereses. Un tas, man liekas, ir ļoti nozīmīgs konteksts, kādā būs jādiskutē turpmāk. Tādēļ es domāju, darba ņēmēju un patērētāju aizsardzība ir jāuzsver īpaši. Bet arī tāpat vienādas tiesības un vienāda apstākļa darbņēmējiem un ņēmējām un pievēršoties referentu teiktajam Es polem, polem, polemiski gribētu teikt. Ja nu, viņš negrib vienādu algu par vienādu darbu, ja viņš negrib piekrist šai tēzei, tad kā tad ir ar nākotnes solidāro Eiropu? ja kāds kādā citā valstī drīkst strādāt, bet mazāk algas saņem, jo viņš no Spānijas uz Vāciju ierodas, jeb no Vācijas uz Itāliju uh, brauc, nu tas taču nevar būt pamatprincips, ar kuru mēs Eiropā risinam sociālās tiesības un a, vienādas, teiksim, apstākļus vēlamies panākt. Un pēdējā piezīme es neredzu. Iemesli varbūt šobrīd, nu, iespējams, ka ir kādi citi labi argumenti, tā saukto reglamentēto um, profesionālo atzīšanu mainīt. Rēgners kundas teiktajiem piekrītu, ka jārunā par atzīšanas noteikumiem, tie jāvienkāršo. Vācijā man praks rāda, ka uh, bieži vien uh, izglītības atzīšana nav absolūti nav saistīta ar kvalifikāciju, bet bieži vien arī ar naidīgu attieksmi pret ārzemniekiem, un par to atklāti jārunā, un to nedrīkst uh, aizslēpt aiz birokrātiskiem šķēršļiem attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu. Un pēdējā piezīme nav nekāda iemesla, lai kvalifikā, kvalificētas um, amatiegūšanas sistēmas samazinātu un samazinātu to kvalitāti īpaši. Tātad kvalitāte ir ļoti nozīmīga, lai labu kvalifikāciju sasniegtu visā Eiropā un tam ir nepieciešama uh, konkurence un labāka kvalifikācija, un cilvēkiem šī iespēja ir jāsniedz. Paldies! Merci, notre... Paldies! Un pēdējā runātāja Vikstrojums kundze. Sī, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Yes. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un diskusijas ir ļoti interesantas. Es vēlreiz atkārtoju, interesantas diskusijas, un to jau arī pierādīja tas, ka tik daudz kolēģi vēlējās izteikties. Bieži mēs runājam par tā saucamajām Eiropas četrām brīvībām - cilvēkiem, kapitālam, precēm un pakalpojumiem. Taču bieži vien es domāju, Vai mums nevajadzētu runāt par piekto brīvību, un tā būtu zināšana brīvība? Tātad zināšanām ir jābūt iespēja brīvi pārvietoties pār valstu robežām. Protams, ir tā, ka mums ir jārespektē izglītība, un, protams, ka tā ir jāatdzīst dažādās dalību valstīs. Manā valstī, Zviedrijā, mēs jau gadu desmitiem esam redzējuši situāciju, kurā uh, Zviedrijā patiesībā ir visaugstāk izglītotie, vislabāk apmācītie picu cepēji un taksometra vadītāji. Bieži vien tie ir ārsti, bieži vien tie ir inženieri, bet tieši tāpēc, ka Zviedrija nerespektē un neakceptē viņu izglītību, ko viņi ir ieguvuši šajā izcelsmes valstī, tad šie cilvēki ir nonākuši tādā kā sociālajā būrī un no tā laukā netiks nekad. Uh, Līdz ar to es uzskatu, ka šī direktīva ir ļoti, ļoti svarīga un tajā būtu atrunāts, ka cieņa pret cilvēku, cieņa pret cilvēka izglītību, profesionālo pieredzi. Šai cieņai ir jābūt pieņemtai visās darību valstīs. Gala beigās tāpēc jau mēs esam iestājušies sabiedrībā, lai būtu vienotāki un nevis šķirtāki. Es atbalstu ziņojumā ietvertās situācijas, es atbalstu arī eh, Kabrnoha kunga eh, pieņemtos kompromisus, kādi tie būs, un paldies par man doto vārdu. Uh, tagad uh, referents vēl Kabnoha kungs. Paldies! Paldies, kolēģi! Paldies par šī, šo, šīm ļoti interesantajām uh, debatēm. Es ļoti rūpīgi visu pierakstīju, pierakstīju jūsu komentārus un centīšos tos iestrādāt kompromisu grozījumos, par kuriem mēs diskutēsim. Runājot par Engela, Hendela kunga teikto par vienādu samaksu, par vienādu darbu. Uh, Es nevaru atbalstīt šo principu, jo grūti iedomāties, ka Vācijas menedžeri, kas Slovākijā uh, vada automobīļu ražošanas uzņēmumu, būs mierā ar čehu vai slovāku darba noteikumiem un darba algu. Par kolēģi Slovetskas, kolēģi Slovetskas teikto, es apstiprinu, ka es neap, eh, neatbalstīšu sesto un devīto grozījumu. Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Tā tad par šo punktu runājot, mums esam izskatījuši grozījumus un varam pieņemt uh, ziņojumu nākošajā sēdē 19. septembrī. Un tagad turpināsim ar 12. darba kārtības punktu. Došu vārdu Filipam Bulānam, 14. uzņēmēja darbības tiesību direktīvu par uzņēmumu mītnes vietnes pārobežu pārvietošanu. Runa ir par atzinumu, un uh, jūri uh, komiteja ir atbildīgā komiteja. Paldies, priekšstādājs kundze. Nu, uh, par šo uh, direktīvu runājot par uh, tiesību direktīvu par uzņēmumu mītnes vietu pārobežu pārvietošanu, mēs uh, sagatavojam atzinumu un atbildīgā komiteja ir jūri komiteja. Tātad, kas mums ir kā atzinums uh, jāsniedz, tas ir jautājums par darbinieku aizsardzību šajā perspektīvā, kad uh, tiek pārvietota mītne. Uh, pat labam tās uh, sabiedrības, kas visvairāk ar to nodarbojas, tie ir lielie uzņēmumi un iet runa par um, to, lai vienkāršotu uh, šo procedūru. Un uh, mēs, nu, varētu runājam par uh, mazajiem vidējiem uzņēmumiem šai kontekstā. Uh, Direktīva atļauj mītnes vietas pārvietošanu, bet šeit runa iet par to, ka aptvērums ir jāpaplašina un jāvienkāršo šī mītnes pārvietošana. Visiem uzņēmējiem, uzņēmējiem tas ir viņu interesēs un mums vajadzētu izteikt priekšlikums, kas būtu saistošs, kas aizstāvētu darbinieku intereses, akcionāru un arī visu iesaistīto intereses. Darbinieku aizsardzība ir sastība ar to, ka tiek stiprināti e, iekšējie tirgi, kas būtu integrētāki un atvieglot darbinieku brīvu pārvietošanās sabiedrībā un mūsu vienotajā tirko. Runājot par šo uh, ziņojumu, izteica pāris priekšlikums. Un uh, darbinieki tiek iesaistīti šajos uh, procesos, uh, ar viņiem jāveic obligātas konsultācijas par uh, mītnes vietas pārobežu pārvietošanu Tas dod viņiem dažādas iespējas, un viņu viedoklis tiek uzklausīts šādā mītnes pārvietošanā. Runājot par šādu projektu, un tad, kad šāda pārvietošana ir lēmums, ko pieņem direkcija un darbinieku pārstāvs, ja viss noteikumi netiek pie. Uh, lietots, tad ir iespējas juridiskus soļus ievadīt lielākajā daļā valsts. Tas ir iespējams. Un, protams, ka tas var arī uh, novērst šādu mītnes vietnes pārobežu pārvietošanu. Es arī gribētu lūgt no komisijas ietekmes uh, novērtējumu izvērtējumu. Un tas ir tāds, tāds ietvars Tagad uh, 26 grozījumi ir iesniegti, 14 tautas partija, un ar citiem man nav nekāda īpaša uh, problēma. Es domāju, ka viss ir vērsts vienā virzienā. Daži ir papildus vai, vai teiksim, skaidrojoši. Un ļoti labprāt tos var pārņemt. Pirmais grozījums - Vāgners kundze un Steinbruks kundzes grozījums. Man nav īpaša problēma ar to, tikai es domāju, ka. Uh, Varbūt, ka vēlreiz runāsim par 2001. gada 88. direktīvu par um, sabiedrību tiesībām un daudz grozījumu ir apvienoti kompromisos un tādēļ koordinātoriem un referentiem piedāvāja tikties nākošnedēļas beigās Strasbūrā, lai par tiem diskutētu. Un uh, diskusim, diskutēsim vēlreiz par 26. grozījumu Un es īsti nesaprotu, kāda, eh, kāds ir tā mērķis. Tas ir, nu, tas būtiskākais, mm, ko iebilst. Ā, un vēl 19. grozījums, eh, ko Hendelkungs ir iesniedzis, un viņš uh, runā tikai par Eiropas uzņēmēju sabiedrības izveidas darbiniekiem. Bet uh, visos pārējos uh, virziens ir uh, tāds vienots un kompromiss cer, ka spēsim rast. Un tādēļ aicinu ēnu referents un koordinātors uz šo sarunu. Un ceru, ka nākošanai Strasbūrā mums izdosies pabeigt darbu. Paldies! Paldies. Vikstrāms kundze un pēc tam Hendelkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, runājot par uzņēmumu mītnes vietas direktīvu, tas ir ārkārtīgi svarīgi iekšējiem tirgum. Vispirms vēlētos pateikties Bulāna kungam par ļoti labi, sagara, ļoti labi sabalansētu atzinumu, par ļoti līdzsvarotiem viedokļiem, kas atspoguļojās šajā atzinumā. Taču man ir viens jautājums, godātais Bulāna kungs, un tas attiecās uz 13. grozījumu. 13. grozījumā runa iet par to, Eh, kādai mudina dalībvalsts nodrošināt, ka mītnes vietas pārvietošanas likumību kontrolē kompetentā iestāde, kura cits starpā sniedz vērtējumu par to, vai visi interesētās personas pilda savas saistības. Vai runa iet par jaunas iestādes izveidošanu, vai to darīs jau eksistējošās iestādes? Tas ir jautājums, es vēlētos dzirdēt atbildu šo jautājumu. Protams, eh, taisnība ir arī tiem, ka pārējo politiku īstenošanas sekas ir novedušas pie šī atzinuma. Un kā jau referents teica, e, jūri komiteja ir atbildīgā komiteja, un mēs sagatavojam tikai atzinumu. Es vēlētos pieminēt 49. un 54. Eiropas Eh, rīcības līguma punktus, kurā runa iet par uzņēmēja darbības mītnes vietas brīvību. Un tas mums ir jāņem vērā. Tātad, lai neizveidotos situācija tāda, ka uh, uzņēmē darbības mītnes vietas pārvietošanās varbūt vienā dalību valstī ir tāda, un ja uzņēmums pārvietojās uz citu dalību valsti, tad mainās arī likumdošana. Šobrīd tāda situācija ir, un patiesībā tas noved pie riskiem no strādājošajiem un arī uzņēmumiem. Mums būtu jāpaskatās, pie kā tas novedīs un kāda situācija ir šobrīd. Uh, Es vēlētos pateikties atzinumu sagatavotājam, vēlētos pateikties arī jūri komitejai un vēlreiz atgādināt, ka jā, tās ir tikai sekas tai situācijai, kāda ir šobrīd iekšējā tirgu, un lai mēs iekšējo tirgu pilnveidot un konsolidētu, mums ir jārīkojās. Merci, monsieur Han. Paldies, Hendelkungs un pēc tam Arnīkundze. Paldies. Runājot par uzņēm, uzņēmumu tiesībām, parasti mēs sastopamies ar tendenci izvairīties no tā, ka darba ņēmēji arī piedalās līdzlemšanā. Un jautājums tad ir, no nu, kādiem saskaņā ar kādiem noteikumiem tad regulēt līdzdalības tiesības. Uh, Es priecājos, ka vairāki kolēģi piedāvā Eiropas akciju sabiedrības noteikumus, ko varētu izmantot, nevis tā saucamo saplūšanas uh, direktīvu, jo pārnesot uzņēmuma mītes, mītnes vietu, um, ir iespējams un nemainīt iekšējās darbības noteikumus uzņēmumā, kas nenotiek uzņēmumu, kas nav iespējams uzņēmumu eh, saplūšanas gadījumos. Bet ir dalība valstis, kurās līdzdalības tiesības strādājošiem ir ļoti vāji attīstītas. Ir iespējas, piemēram, valdī, vad, valdes veidot, balsojot par to, kā tiek sadalītas vietas, un šeit nekāds automātisms nav iespējams. Ir tiešām būtu ļoti labi izmantot šeit eh, noteikumus, kas attiec uz Eiropas akciju sabiedrību. Es varu paskaidrot savus grozījumus. Tas ir 19. grozījums, kur runa ir par līdzdalības nosacījumiem un pieminēta Eiropas uzņēmēja sabiedrība. Un šajā gadījumā tiek Tātad šeit es vēlos panākt, lai noteikumus varētu pielāgot, ja pārnesot uzņēmuma uh, mītnes vietu, uh, palielinātos tajā strādājošo skaits. Un, protams, ka es vadījos pēc pieredzes, kāda mums ir Vācijā, bet es domāju, ka arī Eiropā mēs varam darboties saskaņā ar nu, reālajiem apstākļiem, kādi ir Eiropā. Tātad par to ir runa šajā 19. grozījumā, es, par kuram es lūdzu jūsu atbalstu. Paldies, Regnera kundze, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Es gribu teikt paldies par labo sadarbību Bulāna kungam. Man šķiet, ka viņš ar ēnu referentiem ļoti cieši kooperējās, un es ceru, ka darbs turpināsies tikpat konstruktīvā garā. Tagad paskaidrojumam. Mēs vēlamies regulēt Eiropā finanšu tirgu, no otras puses jāraugās, uh, lai uh, publisko tiesību jomā nenotiktu li vienlaikus lielāka liberalizācija, un tāpēc um, strādājošo līdzdalības, līdzlemšanas tiesības ir jāskata ļoti rūpīgi. Un es redzu, ka referents ir tā kā mainījis savu ievirzi uh, un e, runāts vairs nav kā attiecībā uz strādājušo līdzdalību, tagad kā um, galvenais, uz kā balstīties, ir uh, Eiropas uzņēmēja sabiedrības statūti. Un Tas nozīmē, ka š, piemērojot šādu pieeju, mēs sastapsimies ar ļoti daudzām praktiskām neskaidrībām, citas starpā par tiesisko aizsardzību strādājošiem, kādus noteikumus piemērot, kad uzņēmums pārcēlas mītnes vietu uz citu valsti. Nu, tātad es domāju, ka ir jāturās pie šīs pie Eiropas uzņēmēja sabiedrības statūtiem. Paldies, lūdzu, vai vēl kāds vēlas runāt? Šķiet, ka nē. Tad došu vēlreiz vārdu referentam, vai varbūt kāds komisijas pārstāvs ir zālē, kas gribētu uzstāties. Lūdzu, referenta kungs. Paldies. Gribu teikt paldies visiem, kas komentēja um, ar atzinumu Daži jautājumi vairāk skar juridisko jomu un vairāk domāti juridiskajai komitejai, bet uh, atbildēšu um, vai komentēšu vairākus jautājumus. Tātad uzņemošās valsts noteikumi ja šajā valstī strādājušie bauda mazākas tiesības vai mazāka aizsardzība, tad tomēr ir jāpiemēro augstākais aizsardzības vai līdzdalības līmenis. Un ir jānošķir faktiskās vietas, mītnes vietas pārcelšana un juridiskās mītnes vietas pārcelšana de notre réunion. Tātad es domāju, ka nākošu nedēļu piedāvāšu risinājumu un, nu, būtībā domāju, ka mēs visi no nu, tādā vienā uh, virzienā uh, dodamies. Un katrā gadījumā gribu pateikties visiem jums par jūsu teikto. Paldies! Paldies! Tātad diskusijas elementi ir bijuši sekojoši un uh, mēs uh, pieņemsim šo atzinumu 19. septembrī. Līdz ar to varēsim ar jūri komiteju diskutēt 11. oktobrī. Un gribu referentam vēl teikt, ja atzinumu sastādītājiem, ka pārāk bieži mēs sakam, ka mēs atzinums sastādām un pēc tam uzticamies tad atbildīgai komitejai. Bet ir ļoti, ļoti nozīmīgi Un es pali, gribu teikt, ka palīdzēšu arī atzinam sastādītājiem un referentiem, to jau esmu arī iepriekš darījusi. Bet, nu, jābūt klāt arī atzinu atbildīgajās komitejās. Mēs, protams, negribam teikt, ka neusticamies kolēģiem citās komitejās, bet grib, vienkārši gribam, lai mūsu viedokļi būtu, būtu patiesi aizstāvēti. Atvainojiet! No? Nu? Okay. Non Alors là, la technologie me dépasse. Modernā tehnoloģija nedaudz traucē. voilà, censure. Um, donc, je vous le dis. Nu, re, es jau teicu. Dažkārt nonākam burtiski kā ķilnieki dažādi aparāti gūstā. Ir ļoti nozīmīgi, lai referents varētu uh, tikties ar atbildīgo komiteju un ēnu referentiem runāt, un lai nodrošinātu to, ka uh, mūsu darbs sagatavojot atzinums ir uh, liederīgs un uh, rezultatīvs. Un pēc trim nedēļām es domāju, ka nosprostie termiņi dod mums iespēju, nu tā, ļoti veiksmīgi strādāt un atzinums būs labs. Tātad mēs esam noslēguši šo uh, jautājumu un izskatījuši darba kārtības uh, jautājums. Uh, tagad nākošais ir 13. ir. Uh, atzinums, ko sastādījis Franks Engels par pakalpojumu direktīvā paredzēto savstarpējo izvērtēšanas procesu. Tas ir atzinums, atbildīgā komiteja ir IMCO komiteja, 21 grozījums ir iesniegts, un uh, tā ir Morēna kundze, kas aizstās mūsu uh, referentu Lūdzu, Morēnas kundze. Jā, paldies! Gribu atvainoties uh, Franka Engels Viņš šodien ir Polijā un nevar uh, uzstāties tieši uh, mūsu komitejā pats. Jūs jau teicāt, ka par šo atzinumu runājot, jāsaka, atbildīgā komiteja ir IMCO, 21 grozījums ir iesniegts un viens kompromiss ir izstrādāts, kas apvieno 4. un 5. grozījumu uzsvērtējot, uzsvarot šo ļoti būtisko nodarbinātības un darba vietu radošanas aspekti. Mutisks grozījums. To prezentēs par astoto grozījumu. Lai dažās dalībvalstīs šo teikumu mainīt, bet es domāju, ka tas neradīs nekādas problēmas. Un pārējos jautājumos diskusijas ir bijušas ļoti veiksmīgas, un visi referenti ir bijuši vienoti, un grozījumam arī nevajag. Kādas problēmas radīt nākošanā? Alors, euh... Jā, es domāju, kā tieši Serkas kungs uh, grib par šo jautājumu uh, uzstāties, un pēc tam Vikstrāms uh, kundze. Serkas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. E, brevemente, senora presidenta, en nombre de mi kolega. Nu, tā tad pavisam īsi. Kinga Gants vārdā, kas arī šodien nevar būt Briselē, gribu teikt sekojošo. Viņa nevar uzstāties sociāldemokrātu vārdā, bet viņa man ir uzticējusi savus pierakstus, un es gribētu uh, eh, atzinam sagatavotājiem ir skila uh, eh, viņu aizstājošai uh, kolēģei teikt, ka mūsu frakcija atbalstīs šo ziņojumu, jo runa ir par pakalpojumu direktīvu Un šeit ir jāuzlabo instruments, no kur ir atkarīgs tas sektors, kurā ir visvairāk darba vietu radītu Eiropā. Mums ir jārūpējas par to, lai šī dinamiskā attīstība sasniegtu visas valsts, un lai valsts zinātu arī, ka šajā jomā ir noteikumi, sociālai noteikumi, kas ir vērsts uz to, lai respektētu patērētāju tiesības. Dialogs bija veiksmīgs, bet uh, mēs um, vēl neesam pilnībā apmierināti tie trīs grozījumi, ko mēs iesniedzām. Engelkungs neko nav pārņēmis. It īpaši 14. un 16. Un tādēļ mēs um, sagaidām vismaz skaidrojumu, skaidrojumu, kādēļ tas nav akceptēts un kādēļ šeit uh, negrib uh, Uh, rast kompromisu. Jo informācijas apmaiņa ir jāstiprina it īpaši tajās jomās, kur uh, iet runa par veselības aizsardzību, drošību un vidi. Mm, dalību valsts sadarbība ir būtiska, to, par to mēs runājam, it īpaši 16. grozījumā mēs sakam, ka mums ir nepieciešams ļoti caurskatāms tāds ietvars, lai tie, kas ne ievēro noteikums, lai tie tiktu saukti pie atbildības. Tātad mēs gaidām uh, atbildi un iespējams arī kompromisu. Un uh, mums ir nepieciešams konstruktīvs dialogs vai vismaz reakcijas mūsu priekšlikumiem katrā gadījumā. ieradīsimies nākošajā sēdē ar tādu ļoti pozitīvu nostāju. Tagad Vikstrāms kundze. Es runāšu Kreutzmanu kunga vārdā, kurš šodien, diemžēl, nevarēja ierasties, un es vēlētos uzsvērt, pieminēt vairākus no viņa izteiktajiem argumentiem. Viņam ir vesela virkna ārkārtīgi strikta viedokļa par šo direktīvu, bet es uzsvēršu tikai pāris no tiem. Kreutzmann kungs ir iesniedzis vairākus grozījumus, jo viņš uzskata, ka dažas tikai tāpēc, ka e, Kroisman kungs uzskata, ka atzinums jau ir pietiekami labs. Pakalpojumu direktīvā paredzētais savstarpējās izvērtēšanas process ir ārkārtīgi svarīgs, ja mēs vēlamies pabeigt iekšējā tirgus e, harmonizāciju un pilnīgu izveidi. Uh, Un eh, šobrīd ir situācija, ka pakalpojumi patiesībā ir jaunu darba vietu visvairāk radošie. Kreutzmana kunga iesniegtajā 20. grozījumā viņš uzsver, ka mazie un vidējie uzņēmumi ir galvenais motors sociālās iekļaušanas un jaunu darba vietu veidošanā. Alternatīvi šim mehānismam ir jānodrošina tas, ka pakalpojumu sniedzēji, īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, pilnībā iegūs no iekšējā tirgus noteikumiem. Un tāpēc eh, Kreitsmana kungs ir izvērtējis šo uh, mehānismu liederību. Runājot par viena punkta, par viena līguma priekšrocībām, uh, Tas ir uzmanīgi jāizvērtē. Vēl bez tam, runājot par 18. grozījumu, Kreicmana kungs piekrīt, ka pensiju tiesībām ir jātiek aizsargātām. Un tomēr Arotbiedrības darbojas dalību valstu līmenī un to nosaka dalību valstu likumdošana, tāpēc Alda grupa pieprasīs dalīto balsojumu. Visbeidzot, Kreitsman kungs nepiekrīt tam, ka tiks e, ievies tā saucamā sociālā progresa klauzula, un tas atspoguļos arī viņa iesniegtajā Nē, tas, atsniedz, tas atspoguļojas Mērfija kunga iesniegtajā 21. grozījumā, jo patiesībā šīs tiesības jau ir aizsargātas pamatiesību hartā. Tie būtu Kreitsmana kunga uh, komentāri gan no, arī no manas puses. Tagad Morēns kundze, jūs uh, vēlaties atbildēt tagad ir vēlāk. Priekšstādājs kundze, es esmu pierakstījusi visu to, kas tika uh, pateikts, es uh, visu to uh, nodošu uh, un arī piezīmes par ļoti no nu, konkrētajiem punktiem. Uh, Un noslēgumā gribu teikt, tā kā neviens ēna referents nav šeit, nu mēs varētu ļoti vienkārši vienoties un vienoties par visu to, kas ir teikts, bet nu tā kā es tikai aizvietoju Engela kungs, tad es ļoti, nu, uzticam, esmu visu pierakstījis un nodod šo informāciju vienkārši tālāk. Paldies, priekšstādājs kundzi. Paldies! Nu, tad diskutēsim ar atzinumu sagatavotāju pirmdien būs um, iespēja vēl par to runāt un balsot. Es domāju, ka tad um, būs um, dokuments tikai uzlabojies. Tagad 14. darba kārtības punkts nedaudz esam iekavējuši. Atvainojos kolēģiem. Jo tad, kad ir laiks, tad to nedaudz arī zaudējam un ievelkam. Tā tad mēs balsosim tagad. Balsosim uh, Frederika Dardena ziņojumu Eiropas platforma cīņai pret nabadzību. Ne, atvainojiet, tas ir atlikts, tas ir atlikts. Mēs balsojam 15. punktu. Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda nākotne. Mūsu uh, referente ir Harkinas kundze. Just, just, just. Sur euh, le paragraf. Tā tad otrais paragrāfs grozījums divi e, Šröter Kornelīsen divās daļās. Balsojam pirmo daļu ar grozījumu, mutisko grozījumu, kas ir par uh, uh, forvārda uh, svītrošanu un grozījums bezvārdiem prevention end. Tātad, kas par šo pirmo daļu? Pret atturas pieņemts, kas par prevention end iekļaušanu. Pret atturas noraidīts, bet man liekas, ka mēs varam vēlreiz to pārbaudīt, vai visi ir atraduši kartiņas balsošanas kartas. Reņēkundz, jums nav balsošanas kartas. Tā tad trīs, vai visi balsoja, beidzam balsot. 11 par 18 pret skaidri noraidīts. Nākošais, ceturtais paragrāfs, grozījums numur 3, samotiskais grozījums, kas par trešo tādās izmaiņās pret atturas pārbaudīsim elektroniski, man liekas, ka noraidīts. Beidzam balsot. 10 pār 18 pret. Noraidīts. Grozījums 4 ar grozījumu. Kas ir multisks, kas pār 4 grozījumu. Kazakungs. Es esmu pret šo mutisko grozījumu. Tā tad 4 grozījumu balsojumu ordinālajā formā, kas par ceturto grozījumu bez mutiskā grozījuma pret atturas ceturtais grozījums pieņemts. Pēc ceturtā ir piektais paragrāfs, kas par atturas pieņemts. Septītais paragrāfs grozījums numur 6 ar mutisko grozījumu. Neviens nav pret mutisko grozījumu, tātad balsojam, kas par pret atturas pieņemts. Astotais grūz, septītais grūzījums arī iesniedz, kas par pret atturas noraidīts. Astotais uh, Šraterskundas grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Devītais paragrāfs, devītais grozījums par pret atturas pieņemts. 12. paragrāfs, grozījums numur 10, Harkin. Tas būs pēc 6. paragrāfa, neviens neiebilst, kas par 10. grozījumu pret atturas pieņemts. 10. paragrāfs, 11. grozījums, kas par pret atturas pieņemts pēc 11. ir grozījums 12 Šrater un Kornēlis divās daļās. Pirmā daļa aicina komisiju un tā tālāk līdz uh, atbildībai, kas par šo pirmo daļu pret atturs pieņemts un teksts uh, otrā daļa, kas par pret atturas noraidīts. Pēc tam uh, 13. Par, uh, uh, grozījums par pret atturas pieņemts. 15. paragrāfs 14. grozījums par pret atturs pieņemts. Vietu konsiderant 11. 11. apsvērums, pirmais grozījums, kas par? Nē, bet man ir jāpaskaidro. Atvainojiet. Viņš atsaucas uz grupu mūsu darba grupas paveikto darbu, kas ir FEM komitejā bijis. Un, protams, ka es zinu, cik nozīmīgi ir FEM darba grupas paveiktais, bet es domāju, ka, lai Eiropas parlamentā pieņemtu rezolūciju un to sūtītu citām institūcijām, ir nozīmīgs tieši plenārsēdes lēmums. Un, nu, ir nedaudz savādi skatīties uz, uh, iekļaut atsauc uz darba grupas paveikto. Tādēļ es uh, piedāvāju balsot pret. Un mēs uh, aicinām. Pagaidiet, es esmu nedaudz sajaukus dokumentus. 8, 9, 10, 11. Un šeit. Uh, of the Employment Special Working Group ņemot vērā īpašās darba grupas par IKP izvēli. Es domāju, ka nu, tā ir mūsu uh, komiteja, kas ir uh, atbildīga, nevis kāda cita darba grupa. Nu, tas ir iemesls, kādēļ es domāju svītrot to. Man liekas, ka tas nav proporcionāli. Tas ir iemesls, kādēļ es aicinu uh, to svītrot. Jā, nu es aicinu uh, apstiprināt manu grozījumu, kas ir uh, orientēts uz uh, šīs atsaucas svītrošanu. Nu, bet, ja jūs piedāvājat mutisku grozījumu, man jāparaugās uz mūsu ekspertiem. Uh, tik ātri nolasīju, ka jūs neredzējat, kur tas ir. Ņemot vērā uh, nodarbinātības komitejas debatas. Ronzolī. Uh, Ronzolī Gonza. Jā, bet nu tieši tas ir tas, par ko es domāju. Varbūt, ka citiem vajadzētu arī dot iespēju izskaidrot uh, viņu uh, viedokļus, jo mums. Uh, mēs mēģinam grozījumu balsojumu laikā, uh, ko pieņemt. Jā, es pilnībā piekrītu, tādēļ tieši jums arī devu vārdu. No, la mia posizione semplicemente. No, nu, es gribu, uh, es negribu uh, vispārreiz diskusijas balsojumā sākt, bet manuprāt nav pareizi, ka balsojumā vēl uh, par grozījumiem var izteikt viedokļus. Uh, Es uh, domāju, vai, teiksim, visiem būtu tieši tādas pašas iespējas. Jā, nu tieši tā mēs uh, strādājam. Es domāju, ka šis uh, ziņojums, kas ir nozīmīgs, ka esam um, ļoti intensīvi strādājuši vasarā un mums nav daudz laika, un mēs varam atļauties komitejā skaidrot viedokļus tā. Tas jau ir bijis šajā komitejā arī. Uh, attiecībā uz citiem ziņojumiem, kas man arī tieši ir skāruši. Tātad Harkins kundze, kas ir eh, um, pamatatbildīgā. Lūdzu, jums vārds. Runā bez mikrofona ieslēgta. Is that okay? Yes. Tagad visi dzird. Jā, varbūt, ka tā bija zīme no augšas, bet nu labi, runājam tālāk. Tā tad es saprotu jūsu paskaidrojums, bet eh, tulkojumā uh, E, varbūt parādījās tas, ka tas bija mūsu argumentācijas pamats, bet priekšsēdētais kundzes varbūt nepiekrīt tam, līdz ar to patreizējā situācijā mēs vairs nevaram mainīt balsojuma būtīgi tādā balsošanas sarakstā, kādu mēs to sastādījām patiesībā kopā ar jums, priekšsēdētais kundze. Mans priekšlikums, protams, bija mainīt un nu, atgros, atsaukties uz nodarbinātības komitejas viedokli, nevis uz darba grupas, man, tad es atsaucu manu grozījumu un mēs paliekam pie sākotnējās versijas, kāda ir jūsu tekstā ar referentes kundzi. Harkins kundze, lūdzu, vēlreiz. It... Paldies! Vai patreizējā momentā mēs varētu vienoties par uh, situāciju, kas būtu par abiem, kas būtu pieņemams tādā gadījumā abiem? Vai kāds, eh, vai kāds eh, iebilst, ka mēs 11. sekojošā veidā mainam? Ņemot vērā nodarbinātības komitejas teikto, tātad mēs pieliekam klāt komiteja un tās, un tās īpašā darba grupa. Madame la Présidente, je... Priekšsēdētājs kundze, nu, es domāju, ka šie priekšlikumi, tos nevar ne tagad, ne balsojuma beigās uh, ieviest, bet es gribu teikt sekojošo. Es eh, arī esmu strādājusi šajā um, jautājumā un um, uh, plenārsēdē būs sekojošais, jo visi tie um, ziņojumi, kas ir uh, darba grupā pieņemti un uh, komitejas uh, uh, lēmumu, bet nu galu galā budžeta komiteja tomēr arī jā, uh, par visiem šiem jā, uh, jautājumiem lēmas. Līdz ar to mēs domājam, ka nu, varbūt nevajadzētu uzsvērt īpaši uh, Empl uh, um, komitejas nozīmi. Jo, nu, visādi citādi mēs apgrūtinam pašu sev ziņu. Morēns kundze, es saprotu, bet tas grozījums, ko es uh, mm, piedāvāju, stiprina mūsu komitejas uh, lomu kopumā. Un es, protams, ļoti vēlos ievērot pilnā apmērā visas procedūras, bet, nu, man liekas, ka, nu, tas ir nedaudz uh, uh savādi plenārsēdē. sēdē sau, uh, nosaukt um, darba grupu kā instanci, kas nav oficiāla instance, bet Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja ir oficiāla. Un tādēļ es piedāvāju pievienot uh, komiteju un, uh, bet ja nav piekrišanas šim jautājumam, tad es to varu atsaukt. Tagad Örikungs. Mikro, mikro. Ah oui. Igen, tehát én sem tartom szerencsésnek. A... Ja, arī es uzskatu, ka nav pareizi tagad ieslīgi debatēs. Mums ir balsojums un ir balsošanas saraksts un jābalso saskaņā ar to. Uh, Tagad ir skaidrs, ka daudzi ir pret šo, tātad jābalso pēc balsošanas saraksta. Tad atsaucu o, manu grozījumu. Par to nebalsosim. Turpinam ar noslēdzošo balsojumu. Elektroniski. Jā, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27 par, 1 pret, 1 atturas. Sveicam referenti. Un līdz ar to dažādie jautājumi tāda nav, un tā tad nākamā sanāksme pirmdien Strasbūrā pulkstens 19. būs uh, jauna mūsu komitejas sēde.